busy, huh? Labi, sāksim darbu. Minister? Many ministers. Bene, benvenuti a tutti, ambasciatori, i nostri omaggi. Labi, tad uh, sveicu visus. Sveicu šeit arī vēstniekus. Pie mums viesosies Ungārijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministrs. Es viņam arī došu vārdu Sandoru kungam. Un eh, priecājamies jūs šeit redzēt un labprāt uzklausītu padomis secinājumus par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Eh, Tā kā mēs šobrīd strādājam pie Alberta Dēsa ziņojuma, kas ir svarīgs ziņojums. Un uh, te ir jāpiemina arī 18. novembra 2010. gada uh, paziņojums. Un tāpēc mēs ar prieku uzklausīsim jūsu viedokli un padomas viedokli, un pateicos jums par to, ka ieradāties šodien šeit, uh, ministra kungs. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim. Liels paldies, priekšstādātāja kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Kad uh, pagājušā gada, šā gada sākumā, kad uh, uzsāka darbu Ungārijas prezidentūra, es jūs informēju par mūsu prioritātēm un jūs lūdzāt, lai es pie jums atkal atgriežos un informēju par darbu padome, strādājot pie kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes. Un tādēļ es arī izmantoju šo iespēju šodien jūs uzrunāt. Ungārijas prezidentūra un es pats esam pārliecināti, ka ir nepieciešams prezidentūrai aktīvi sadarboties ar Eiropas parlamentu. Uh, Un tieši šādā gaisotnē arī notiek mūsu šīs dienas tikšanās. Man ir prieks jūs informēt par to, ka padome 17. martā ar lielu vairākumu ir apstiprinājusi Ungārijas prezidentūras secinājumus un devusi skaidras norādes komisijai par kopējo lauksaimniecības politiku tagad kādi jautājumi lauksaimniecības jomā ir mūsu darba kārtībā. Mēs esam piešķīruši prioritāti komisijas paziņojumam par KLP nākotni. Mēs apzināmies, ka lauksaimniecība veido stratēģisku uh, darbības nozari Um, Eiropā, tā ir svarīga mūsu sociālai ekonomiskai attīstībai. Prezidentūras sākumā Ungārija izteicās mm, apņēmību panākt lielāku uh, saskaņotību KLP līdz 2020. gadam. Eh, lauksaimniecības padome ir pieņēmusi ar 20 balsu, 20 balstiem jeb kvalificēto vairākumu atbalsta pasākumus KLP un tās konsolidācijai. Šī vienošanās ir pozitīvs signāls Eiropas pilsoņiem, lauksaimniekiem un visiem tiem, kuri dzīvo lauku reģionos. Visiem tiem, ko ietekmē šā vai tādi kā LP. Šie padomes uh, secinājumi uh, palīdz mums uh, sasniegt mūsu mērķi. Nav nepieciešams jums paskaidrot, cik svarīgi ir panākt kopsaucēju, uh, jo dalību valstīs situācija ir atšķirīga secinājumi atspoguļo Ungārijas prezidentūras moto stiprai Eiropai ir nepieciešama stipra kopējā lauksaimniecības politika. Un tas ir ne tikai lauksaimnieku interesēs, bet arī visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Secinājumos ir ļoti skaidri pausta kvalificētā vairākuma uh, attieksme no, par to, ka jādod komisijai atbilstoši uzdevumi sagatavot likumdošanas priekšlikumus balstoties uz principiem, kas ir izklāstīti komisijas paziņojumā. Dāmas un kungi, es gribētu jūs īsumā pastāstīt par prezidentūras secinājumiem. Secinājumi apstiprina trīs eh, mērķus eh, KLP nākotnē, kā tie ir arī atspoguļoti Eiropas komisijas paziņojumā. Eiropai ir jāspēj saražot pietiekamā daudzumā droši, kvalitatīvi pārtiks produkti par pieejamām cenām, ir jārūpējas par dabas resursu saprātīgu pārvaldību, eh, vides, klimatu, dzīvnieku lab, eh, labticības aizsardzību un uh, ir jādomā par lauku reģionu attīstību, par to uh, ekonomisko dzīvotspēju. Es gribētu arī uzcel, uzsvērt, ka Eiropas Savienības ministri ir pārliecināti, ka kopējā lauksaimniecības politika ir jākoriģē, lai mēs tiktu galā ar jaunajiem izaicinājumiem. Padome atgādina, ka ilgtspējīga lauksaimniecība, kas būtu konkurētspējīga, dotu lielu ieguldījumu stratēģijas Eiropa 2020 sasniegšanā un izpildē. Secinājumi apstiprina, ka kopējā lauksaimniecības politika arī nākotnē būs stipra politika, ka tā ir nepieciešami eh, proporcionāli Eiropas Savienības līdzekļi, proporcionāli izvirzītiem mērķiem. Bet arī padome atzīst, ka Eiropa padomē ir jānosaka uh, kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma apjoms. Ir jā, šī eh, KLP struktūra, ka ir divi uh, savstarpēji viens otru papildinoši pīlāri, tā ir jāsaglabā. Uh, šīs KLP vienkāršošana ir svarīgs jautājums. Padome lūdza komisiju izvērtēt dalību valstu izteiktos priekšlikumus šai sakarā. Secinājumos ir atzīts tās, ka tiešie maksājumi ir pamatoti, tie veido lielu daļu lauksaimnieku ienākumu. Pēdējo mēnešu laikā ir notikušas ļoti aktīvas debates par tiešo maksājumu pārdali un secinājumos ir atzīts, ka šai uh, eh, sadalēji ir jābūt līdztiesīgākai, bet tai pašā laikā jāņem arī vērā budžeta uh, ierobežojumi un eh, ir jāizvairās no jebkādiem iespējamiem satricinājumiem. Uh, Eh, padome eh, pieļauj iespēju, ka varētu izmantot mm, ad, eh, vairāk mērķētus, orientētus atbalsta maksājumus. Vienlaikus bija jūtama liela pretestība pret to, ka tiktu ierobežots atbalsta apjoms lieliem privātiem uzņēmumiem. Padome pievērš komisijas uzmanību tam, ka ja tā mm, gatavojas nāk klajā šādu priekšlikumu, tad ir jādomā par to, lai netiktu nodarīts kaitējums uh, šo lauku saimniecību konkurētspējai padome piekrīt tam, ka Eiropas Savienības lauksaimniecībai ir jābūt orientētai uz tirgu un konkurētspējīgai. Ministri uzskata, ka ir būtiski, lai lauksaimniecība būtu ilgtspējīga, uh, konkurētspējīga. Mums ir jādomā par to, lai uh, nepieļautu lauksaimnieku ieņēmumu samazināšanos un ir jāaizsargā lauksaimnieki pret uh, uh, cenu svārstību un ienākumu svārstību radīto pieaugošo risku. Dalība valstis uzskata, ka nepieciešams saglabāt tirgus pasākumus kā drošības tīklu. Dalība valstis atbalsta arī ideju, ka ražotājiem uh, ir jāspēja piedalīties līdztiesīgā veidā pārtiks ķēdē gūto spēļņas sadalē. Kopējā lauksaimniecībā ir arī jāpatur vērā vides aizsardzības mērķi sabiedrības interesēs. Ir jādomā par KLP zaļināšanu un dalību valstis atbalsta arī, ka lauksaimniecībai jādod savus ieguldījums ciņā pret klimata pārmaiņām Tas viss ir, visi šie pasākumi jāsaskaņo ar KLP uh, administratīvo vienkāršošanu. Līdz ar to nedrīkst pieaugt uh, lauksaimnieku administratīvais sloks vai dalību valstīm uzliktais administratīvais sloks. Uh, KLP zaļināšanā ir jāņem vērā sabiedrības lauksaimnieku intereses un ekonomiskā reālā situācija. Dalība valstis var izpildīt ekonomiskās un vidas aizsardzības prasības, izmantojot novatoriskus risinājumus. Un uh, KLP uh, var veicināt uh, inovāciju izmantošanu un ieviešanu dzīvē. KLP lauku reģionu attīstības elements ir pierādījis savu dzīvību dzīvot spēju, un tam joprojām ir izšķiroša nozīme, uzlabojot konkurēt spējas, modernizācijas un ilgtspējības aspektus lauksaimniecībā. Mēs īpašu uzmanību pievēršam jaunajiem lauksaimniekiem. Viņi būs tie, kas nodrošinās lauksaimniecisko ražošanu Eiropā pietiekamā apjomā un labā kvalitātē. Padome atzīst, ka ir jāstiprina sinerģija un saskaņotība starp lauku attīstības politiku un citām Eiropas Savienības politikām. Mēs arī esam apņēmušies Uh, saglabāt uh, lauksaimnieciskās darbības daudzveidību un domāt par lauku reģionu ekonomisko attīstību. Šodien mans mērķis nav nosaukt pilnu uh, secinājumu sarakstu, jūs paši varat ar tiem iepazīties, tie ir publicēti. Bet es tikai vēlējos uzsvērt svarīgākos aspektus un jūs informēt par to, ka padome ir devusi skaidrus un saskaņotus uzdevumus uh, attiecībā uz KLP nākotni. Un mēs esam uzņēmušies uh, saistības vai apliecinām, ka KLP uh, ir nepieciešama stiprai Eiropai pēc 2013. gada. Mēs pievēršam lielu uzmanību parlamenta darbam kā līdzlikumdevēja iestādēji. Un mēs zinām, ka Desa kungu ziņojums ir saņēmis vairāk nekā 1200 grozījumus. Ir ļoti svarīgi, lai komi, parlaments izstrādā uh, saskaņotus ieteikumus, uh, lai stiprinātu kopējo lauksaimniecības politiku. Dāmas un kungi, es vēlētos jūs īstumā informēt par citiem likumdošanas jautājumiem, ko uh, Ungārijas prezidentūra uzskata par prioritātēm. Es uh, vēlētos uh, izcelt piena paketi un kvalitātes politikas paketi. Lauksaimnieki un patērētāji vēlas, lai šie tiesību aktu kopumi tiktu pieņemti. Un mūsu kopīgā ir atbildība panākt vienošanos pirmajā lasījumā starp padomi un parlamentu, ja vēl iespējams uh, Ungārijas prezidentūras laikā. Mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu padome, īstenojot uh, saskaņošanas darbu, uh, Mm, lauksaimniecības pamattiesību aktiem, tos saskaņojot ar Lisabonas līgumu. Šeit ir runa par vairāk nekā tūkstošu lapušu apjomu. Mēs uzskatām šo darbu par prioritāru un mēs varētu sākt konsultācijas jau uh, trīs, trīspusējās konsultācijas par pirmo lasījumu. Mēs uh, ceram, ka uh, vislielākais progress tiks sasniegts uh, laukā attīstības un tiešām maksājuma jomā. Es vēlētos uh, jums uh, apliecināt, ka Ungārijas prezidentūra strādās tikpat aktīvi, tikpat dinamiski arī uh, otrajā trimestrī. Un vienmēr esam gatavi ar jums konsultēties un rūpēties par to, lai mēs virzītos uz priekšu un mums būtu ļoti konstruktīva sadarbība. Paldies! Bene, grazie, ministro Fazekas. Paldies eh, Fazekas kungam. Un eh, mēs eh, mūsu komitejā centīsimies īstenot jūsu nosauktos mērķus, kvalitātes un piena paketes ir ļoti svarīgas. Eh, tāpēc eh, mēs eh, gaidīsim no padomes arī komentārus par parlamenta priekšlikumiem un ceru, ka mēs drīz varēsim vienoties. Sāksim diskusijas un došu vārdu referentam Desikungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Uh Fezikas kungam par uzstāšanos. Esmu pateicīgs jums, ka iepazīstinājāt mūs ar padomus prezidentūras uh, prioritātēm. Es ar ļoti lielu interesi klausījos jūs teiktajā. Nu, es ļoti daudz, uh, nu, jūs teiktā var tikai atbalstīt. Un, protams, par mērķiem mēs esam vienis prātis. Mums ir jāturpina rūpēties par. Uh, pārtiks produktu piegāde Eiropas Savienībā ir jāizsargā sugu daudzveidība un ekoloģija. Un mums ir jāspēcina lauku reģionu, nevis tikai jārūpējas, lai tie izdzīvotu, bet uh, tiem ir arī jātīstās, lai mēs varētu parūpēties par konkurētspējīgas lauksaimniecības radīšanu. Jūs arī pamatoti norādījāt, uh, ka jūs veicat konsultācijas un Eh, cik daudz naudas eh, nākotnē tiks atvēlēts eh, lauksaimniecības politikai, tas jautājums vēl nav atbildēts. Un tad, kad mēs atradīsim uz to atbildes, mēs arī varēsim pieņemt turpmāks lēmums, kādai ir jābūt KLP nākotnē. Es varu jums piekrist, un es uzskatu, ka arī vairums deputātu uh, varētu jums piekrist, ka mums ir uh, arī turpmāk nepieciešami abi pīlāri. Protams, uh, varbūt atšķirs viedokļi par to, kā tieši šiem pīlāriem ir jāizskatās, bet domāju, ka nākamo nedēļu laikā mēs varēsim arī vienoties par kompromisiem, lai varētu rast tādu pārliecinošu vairākumu atbalstu un saprast, ar ko tad piepildīt šos pīlārus. Kas būs tāds piņķerīgs jautājums un noteikti padomē par to būs jālēmī, ir uh, budžeta līdzekļu pārdalīšana starp dalību valstīm. Ļoti daudz grozījumi ir saistīti tieši ar budžetāriem jautājumiem un ņemot vērā dalību valstu intereses, viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Protams, mums noteikti vajadzēs uh, rast tādu risinājumu, kas palīdzēs uh, piešķirt līdzekļus godīgi un līdztiesīgi. Mūsu uh, lauksaimniecības ministre Ilze Aignere bija ieradusies pie koordinatoriem, un viņa teica, ka ir grūti ieviest neberi, nebirokrātisku regulējumu un Runājot par maksājumiem, eh, mēs, protams, nevēlamies šeit ieviest eh, papildus birokrātiju. Tas nebūtu mērtiecīgi. Es domāju, ka parlaments ar padomi var vienoties ka šo lauksaimniecības fondu mēs eh, nevaram eh, pakļaut eh, tādai pilnīgi neregulētai darbībai. Mums vajadzētu piedāvāt mūsu lauksaimniekiem tādu drošības tīklu, lai Eh, tad, kad notiek tāda liela satricinājuma un eh, kad valda haoss lauksaimniecības produktu tirgū, lai viņiem būtu uz ko paļauties. Ir ļoti jauki, ka jūs runājāt par lauksaimniekiem, un es nesen piedalījos diskusijās ar jaunajiem lauksaimniekiem, un es pamanīju, ka arī viņu starpā valda ļoti atšķirīgi viedokļi par to, kādai ir jābūt turpmākajai KLP. Ministra kungs vēlējos jums pateikties par labo un godīgo sadarbību un ceru, ka nākamo nedēļu laikā uh, tas tāpat norisināsies arī līdz jūsu prezidentūras beigām. Paldies! Grazie, Alberdes. La parola Luis Capula Santos. Paldies! Luis Karlos Santos un pēc tam Džordžam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Un es uh, gribu zināt, kā tad mēs organizēsim mūsu darbu. Eh, šo jautājumu ievadīja Ungārijas eh, zemkopības ministrs, bet vai tādējādi mēs sākam runāt par 13. darba kārtības punktu, vai tā tas ir? Priekšsēdētājs. Eh, jā, ja tā tas ir, tad es vēlētos pateikties ministra kungam par uh, informāciju par to, ka viņš pastāstīja mums, kāda ir situācija padomē. Man patika šis viņa kopsavilkums un ir virkne jautājumu, kuros mēs esam vienisprātis. Es personīgi gan nedomāju, ka mēs varētu visi vienoties par uh, limitiem, bet uh, jebkurā gadījumā no sociāldemokrātu grupas puses uh, Es vēlos teikt, ka tika iesniegti 1267 grozījumi. Sociāla demokrāti pielika pūles, lai iesniegtu tik, da, tik maz grozījumu, cik vien iespējams, lai tie būtu ļoti lakoniski un koncentrēti. Līdz ar to mēs iesniedzām tikai 10% no visiem šiem grozījumiem, bet eh, dažos no tiem paustas arī sociāla demokrātu grupas bažas. Uh, un uh, tos atbalstīja ļoti daudzi mūsu pārstāvji. Tas liecina tikai par to, ka mēs esam ļoti vienota grupa un esam vienisprātis. Es nevēlos uh, pateikt to, kas būtu jāsaka manam kolēģim Stefano, kurš ir ēnu referents, bet uh, gribu vēlreiz norādīt, ka mēs arī vēlamies sniegt savu ārtavu uh, Eh, darbā pie šī kompromisa, un es domāju, jūs visi uzskatāt, ka šajā stratēģijai ir jābūt eh, optimālai. Džordžs Lajons. Paldies priekšsēdētāji un ministra kungs. Es izteikšos ļoti īsi. Es piekrītu jūsu teiktajam un uh, arī attiecībā uz pārtikas apgādes drošību un tā dēvēto zaļināšanu bet nevienam nav īsti skaidrs, kādā veidā tad to nodrošināt. KLP ir jārēģē arī uz klimata pārmaiņām. Tas bija ļoti būtisks arguments. Tāpat arī KLP ir jāatbilst plašākam eh, sabiedrības bažām, tostarp attiecībā uz kvalitatīvas pārtikas ražošanu Eiropas patērētājiem. Uh, Mēs ar prieku sadarbosimies ar jūsu prezidentūru turpmāko mēnešu laikā, lai virzītu diskusijas un arī uh, mēģinātu veicināt diskusijas mūsu komitejā un izveidotu uh, Eiropas parlamenta nostāju šajā jautājumā. Paldies, Džordž. Uh, Mārtiņš Hauslings. Ministra kungs, paldies. Es vēlējos jums pateikties par eh, situācijas ilustrēšanu, un eh, jūs tā tad eh, pateicāt, ka viedokļi padomē ir tikpat atšķirīgi kā parlamentā, un tieši tādēļ ir jābūt tādam pamatīgam diskusiju procesam, lai beidzot mēs par kaut ko varētu vienoties, lai varētu nonākt pie šī kopsaucēja, un, protams, mēs nedrīkstam pieļaut, lai šis budžets tiktu vēl vairāk samazināts. Uh, Un, protams, padomē ir jābūt pietiekam drosmīgai, lai to visu īstenotu. Ņemot vērā tos strīdus, kas pastāv parlamentā, padome runājot par budžeta samazināšanu, jau norādīja, ka tas ir viens no pretrunīgākajiem jautājumiem, bet nestoties to, mēs nevaram izvairīties no tā apspriešanas, jo mums ir jārunā par tādu budžeta sadalījumu godīgumu. Mums arī tāpat ir jādiskutē par to, lai arī lauksaimnieki šajā peļņas gūšanas ķēdē nebūtu tādā sārdienīšu lomā, lai arī viņi kaut ko saņemtu um, pretī. Tādēļ um, mēs ceram, ka padoma arī kaut ko darīs lietas labā. Bet ir ļoti labi, ka jūs runājat par šo KLP zaļināšanu. Es uzskatu, uh, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Tas nav tikai tāds um, otršķirīgs jautājums. Tam ir jābūt eh, prioritāram jautājumam, runājot arī par eh, izdevumiem KLP. Vakardien eh, mēs saņēmām pētīja rezultātus par slāpekli, kā slāpeklis atmosfērā uh, galvenokārt nonāk eh, tieši lauksaimniecības dēļ un ka tas gadā izmaksā 70 līdz 320 eh, miljārd, miljonus eiro. Notwendig, dass wir in Europa miljardus eiro, un mums ir, protams, jāpadomā par spēcīgākiem vidas aizsardzības standartiem, un es ceru, ka padomu kaut ko tiešām arī darīs. Paldies! Grazie Martin, onorevole Morvei, poi Stefan Lefol. Paldies, eh, Mārtiņ, eh, Arts eh, Stefano. Paldies, man ir prieks sveikt ministru Fazakašu mūsu vidū, un es viņām varu uzdot jautājumus gan kā prezidentūras pārstāvim, gan kā manas valsts ministram, un es gribētu izmantot šo iespēju, lai uh, Eh, precizētu dažus jautājumus, eh, dažus pamatjautājumus, eh, kas ir saistīti ar pamatvērtībām. Un tieši šajā garā esmu arī iesniegusi grozījums desa ziņojumam. Pirmais jautājums ir diezgan tehnisks. Es ierosinu Uh, runāt par uh, kop, kopējo lauksaimniecības politiku un lauku reģionu attīstību. To visu apvienot vienā politikā, un šeit runa ir par būtību, par to, vai mēs vēlamies saglabāt lauku reģionus. Otrais jautājums, kas ir saistīts ar pirmo jautājumu ir saistīts par atbalsta sistēmu, ko mēs veidojam. Tas viss būs atkarīgs arī no atbalsta, ko saņēms lauksaimnieki. Tas noteiks, vai uh, cilvēki laukos varēs izdzīvot. Vai ministra kungs iestājas par to, ka tiek noteikti griesti maksājumiem par platībām, uh, Es domāju, ka tas būtu ļoti negodīgi, ka Ungārijas un Eiropas nodokļu maksātāji finansētu miljārdierus sarkanos baronus, kas uh, iedzīvojas no lauksaimniecības, no monokulturālas lauksaimniecības un kas izmanto ļoti maz darba spēka un uh, Ungārijas vēlētāji zina, ka Čēnija uh, impērija saņem milzīgas subsīdijas, vairāk nekā 3 miljonu 300 tūkstošu eiro uh, ko maksā Eiropas Savienība. Šis ir, tas ir baņķieris, kas dzīvo Budapeštā nekad nav agri cēlies no rīta, lai apstrādātu laukus. Trešais jautājums. Vai jūs, ministra kungs, iestājaties par minimālo maksājumu apjomu noteikšanu, kas ļautu lauksaimniekiem, maz, kam ir mazi, mazas platības, jaunajiem lauksaimniekiem izdzīvot? Vēl viens jautājums. Ko jūs, ministra kungs, domājat par globāliem, globālo pret lokālo? Vai jūs piekrītat tam, ka laba pārtika tiek ražota lokāli uz vietām un vai jūs uzskatāt, ka būtu jārosina mazo pārstrādes uzņēmumu darbība? Un pēdējais jautājums. Varbūt nedaudz uh, saudabīgs jautājums, bet, bet uh, centieties uz to atbildēt, vai jūs piekrītat, ministra kungs, tam, ka vajadzētu gluži un vienkārši aizliegt uh, tādu lauksaimniecības produktu importu, kas nav atbilstoši dažādām patērētāju aizsardzības normām un eh, piemēram, la, Ungārijas lauksaimniekiem ir jāievēro šīs stingrās prasības, bet trešās pasaules lauksaimniekiem šie noteikumi nav saistoši, un tas ir ļoti netaisnīgi. Vai jūs uzskatāt, ka taisnīgums ir būtisks? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es negribētu iesaistīties Ungāru iekšējās debatēs. Es nezinu, kundze, vai jūs arī agri ceļaties no rīta, lai apstrādātu zemi vai ne, bet man tikai ir virkni jautājumu. Es domāju, ka Ungāra izteicieni varbūt ir ļoti tēlaini, tā varētu būt. Tātad eh, padomes pārstāvs runāja par darbu padomē, par mērķiem. Mēs eh, atbalstam to, ka mums ir nepieciešami tādi lauksaimniecības mērķi, ka tai ir jābūt konkurētspējīgai, ilgtspējīgai, bet nedrīkst aizmirst arī sociālos aspektus, proti to, ka lauksaimniecība ir pārstāvēta visā Eiropas Savienības teritorijā. Mēs runājām par taisnīgu Uh, maksājumus pārdali un par ilgtspējību. Uh, kā jūs zināt, uh, Alberts Des ir strādājis šai komitejā un viņš sagatavos kompromisus. Un mēs, protams, iestājamies par to, lai Eiropas parlaments varētu panākt pēc iespējas plašu vienprātību komisijas paziņojums sakarā. Jūs uh, augstī vērtējāt šo uh, paziņojumu, tā jūs teicāt. Man tikai viens jautājums par šo paziņojumu. Vai padomi ir apspriedusi jautājumu par lauksaimniecības ilgtspējību starp pirmo un otro pīlāru, vai ir bijusi kāda diskusija, kas būtu varējusi novest pie kāda priekšlikuma, kas ir atšķirīgs no komisāra izteiktā priekšlikuma šajā paziņojumā, vai, teiksim, nevajadzētu mainīt līdzsvaru starp pirmo un otro pilāru vidas aizsardzības jomā. James Nicholson. Tālāk Džēms Nikolsons. Ok, Morvei. Ordine del giorno, eh? Yes, Madam Chair, I want... Um, Marvejs, kundze. Eh, priekšsēdētāji, es eh, domāju, vai jūs eh, varētu. Es, es nezinu, vai šeit ir pārstāvēts kāds no šiem miljoniem, miljardieriem, barķieriem. Es nezinu, vai jūs vēlētāji zina, kā arī jūs pārstāvat viņu intereses, bet vai jūs varētu atgādināt? Lai iepriekšējais runātājs patur savas piezīmes pie sevis un bišķi nedaudz iegrožo savu humoru izjūtu. Eh, labi, Džeims. Priekšsēdētāji, es eh, vēlētos sveikt šeit ministra kungu un. Eh, man. Es apzinos tās problēmas, ar ko jūs sastopaties Ungārijā, un arī uh, Tās problēmas, ar kurām jūs saskarties kā jauna dalība valsts, atšķiras no problēmām, ko mēs jebkād esam pieredzējuši uh, vecajās dalību valstīs. Es vēlos runāt par zaļināšanas aspektu. Manuprāt, šeit uh, parlamenta nostāja uh, varētu koncentrēties uz šo aspektu, un zaļināšana noteikti parādīsies bezmaz vai katrā aspektā. Uh, Es nedomāju, ka zaļināšanai vajadzētu parādīties pirmajā pīlārā. Es domāju, ka to vajadzētu iekļaut otrajā pīlārā, bet eh, daudzi cilvēki ir pretrunā ar šo nostāju. Es eh, viņu viedokli cienu. Eh, šajā parlamentā, komisijā, padomē mēs daudz runājam par to, ka jāpieliek punkts birokrātijai, administratīvajam slogam, par to, ka savstarpējā savietojamība jāpadara vienkāršāka, lai lauksaimnieki varētu vienkārši darīt savu darbu. Bet katru reizi, kad mēs šeit runājam par skaistiem vārdiem, realitātē katrs lēmums, ko mēs pieņemam, katra direktīva, ko mēs pieņemam, rada vēl lielāku birokrātiju. Tātad, kā mēs varam pielikt tam punktu? Tā vietā, lai vienkārši par to runātu. Nu, vai mēs nevarētu kaut ko darīt lietas labā, nevis vienkārši runāt? Un varbūt, ka mēs varētu tam pievērsties jau desa ziņojumā. Un uh, kad uh, komisija skatīs šo dokumentu, tad varbūt arī viņi varētu kaut ko darīt lietas labā. Šajā komitejā ir pārstāvēti dažādi viedokļi, tāpat kā padomē. Uh, bet patiesība ir tāda, ka beigu beigās mums būs jāizstrādā kāda nostāja, kurā neviens no mums nedabūs visu, ko mēs gribam, bet vismaz mēs varētu mēģināt vienoties par lauksaimniecības politiku, kas varbūt īstenojama, tas ir arī pārtikas drošības jomā, un es domāju, ka tas ir lielākais mūsu priekšā esošais uzdevums, un es ar prieku sadarbošos ar jums turpmāko mēnešu laikā, sadarbošos ar Ungārijas prezidentūru, bet es esmu pārliecināts, ka daži no noteikumiem, par ko mēs šobrīd runājam, būtībā piespiedīs uh, mazos lauksaimniekus pie sienas, un uh, tas ir kaut kas, ko mēs nedrīkstam neņemt vērā. Mums šī problēma ir jārisina, jo, lai kā mēs arī censtos, tā tomēr būs un paliks problēma. Paldies, Džēms. Aņokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis būs tehnisks un specifisks jautājums ministram. Uh, angļu tulkojumā es dzirdēju vārdu convergence, uh, konverģence. Un uh, šajā kontekstā uh, apvienotajā karalistē mēs to redzam kā izlīdzināšanu, kā maksājumu izlīdzināšanu starp vecajām un jaunajām dalību valstīm. Un šī konverģence daudziem no mums nozīmē vienādošanu. Daži priecājas par to, bet Britu nodokļu maksātāji eh, subsidēs šo lietu neproporcionāli un būtībā būs zaudētājos. Uh, konverģence var nozīmēt arī nostāju konverģences starp Eiropas Savienības institūcijām, un jūs varējāt eh, būt runājis par jebkuru no šīm nozīmēm. Varbūt jūs varētu precizēt, vai patiešām jūs runājāt par maksājumu konverģenci. Paldies, Iņo kungam! Eh, eh, Dortman kungs, paldies, ministri, paldies, ka ieradāties pie mums eh, šodien, lai eh, informētu mūs par pārdomes nostāju lauksaimniecības politikas jomā. Un eh, es varētu piekrist daudz kam no tā, ko jūs teicāt. Es varētu pievērsties dažiem aspektiem. Jūs pieminējāt tiešā atbalsta pārdalīšanu. Tas nozīmētu, ka būtu jāpārstrādā un jāveido kritēriji, bet runājot par pārdalīšanu starp dalību valstīm, būtu jārunā arī par, dalību, par pārdalīšanu pašās dalību valstīs. Es, piemēram, esmu no Itālijas, kur uh, starp reģioniem uh, Eh, kur, kur ir reģioni, kas saņem lielāku atbalstu un kas saņem uh, mazāku atbalstu. Šī attiecība mēdz būt pat viens pret desmit. Tā pamatā ir vēsturiski apsvērumi, un es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks atteikties no šī vēsturiskā modeļa un pievērsties platību modelim. Jūs runājāt arī par augšējo robežu, augšējo maksājumu robežu. Un uh, Ja var ticēt eh, komisijas priekšlikumam, tad pirmajā pīlāram ir jānozīmē arī maksājumu izlīdzināšanu. Tāpēc eh, eh, rodas šaubas, ka par maza zemes gabala apstrādi varētu saņemt vairāk nekā par liela zemes gabala apstrādi. Uh, Es uzskatu, ka saprātīga regresija būtu daudz prātīgāks risinājums eh, nekā šī maksājuma augšējā robeža. Un eh, šādam te, šādiem lielajiem maksājumiem var, var nebūt atbilstoša profesionālā pamatojuma. Manā valstī Eh, arī būtu nepieciešams padarīt sistēmu mazāk demokrātisku, tā, mazāk birokrātisku, tādējādi palīdzot mazajiem uzņēmumiem, lai viņa darbība kļūtu efektīvāka. Sistēma būtu jāvienkāršo. Un uh, Tas arī uh, atbilst uh, daudziem no šeit izskanējušiem priekšlikumiem. Visu beidzot, viens uh, komentārs par piensaimniecību. Jūs šeit pieminējāt pienu Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums virzās pareizajā gultnē, bet eh, tā vēl nav atbilde uz piena kvotu problēmu 2015. gadā. Piemēram, kalnu reģionos eh, te varētu rasties problēmas, un tāpēc, manuprāt, arī lauksaimniecības politikas reformā ir jāpadomā par to, kā piensaimniecības uzņēmumi varētu turpināt eh, savu darbību arī šādos reģionos kalnu reģionos, jo piens eh, šeit ir ļoti būtisks, eh, būtiska sastāvdaļa lauksaimniecības izdzīvošanai. Tāpēc es domāju, ka pirms šī eh, kvota ir cauri, mums ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt turpmāko darbību. Paldies, Alberta Pereskungam vārds. Kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos eh, vispirms parunāt par kvalitātes jautājumu. Vakar notika diskusija par ziņojumu, un es nedomāju, ka te būs pārāk daudz problēma. Es domāju, ka mēs nonāksim pie kopīga skatu punkta kā parlaments, un šķiet, ka arī padome ir gatava sadarboties. Parlamentā, eh, runājot par šo kvalitātes paketi, mēs arī vēlētos sniegt savu ārtavu, eh, piemēram, eh, ražotāju organizāciju devums un tā tālāk bet varbūt, ka mēs varētu kaut ko darīt eh, pašreizējās kvalitātes sistēmas aizsardzības nostiprināšanai. Bet runājot par pašu ziņojumu, ka Pulas kungs ir koordinators un arī ēnu referents, viņš jau izteicās par šo jautājumu. Mēs, eh, kā frakcija, uh, Eh, atzīstam, ka te ir mēģināts rast eh, vienotu nostāju. Arī mums ir savi principi, mēs uzklausījām padomas priekšsēdētāju. Bet eh, es uzskatu, ka mēs varētu lielos vilcienos piekrist. Jā, ir kopīgi mērķi, ir kopīgi uzdevumi. Mēs uh, mēs priecājamies par to, ka ir definēti abi pīlāri un arī par citiem jautājumiem. Ir, protams, arī jautājumi, par kuriem komitejā vēl vajadzētu piestrādāt, lai formulētu kopīgu viedokli un tos uh, turpmāk skaidrotu. Ir arī mērķi, ko mēs vēlamies papildināt, un te es gribēju uzdot divus jautājumus, kas ir diezgan konkrēti, proti, uh, Mēs, mēs pieminējām arī jauno lauksaimnieku tēmu, kas arī ir ļoti būtiska, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka arī sievietes ir ļoti būtisks faktors eh, lauksaimniecībā. Tāpēc runājot par instrumentiem lauksaimniecības nākotnē, ir jāparūpējas arī par to, lai sievietes paliktu lauku teritorijās. Tātad eh, jaunie lauksaimnieki un sievietes. Un tālāk eh, runājot par tiešo maksājumu taisnīgu sadalījumu, es nedomāju, ka kāds eh, šajā komitejā ir pret šo vispārīgo principu, taču mums ir jādomā par to, ka varētu rasties arī problēmas īstenojot šo tiešo maksājumu instrumentu. Un tāpēc ir jāpadomā par pārējas periodu Uh, par attiecībā uz uh, pirmā pīlāra maksājumiem. Tālāk mēs runājām par daudzveidību Eiropas lauksaimniecībā. Mums ir jāpadomā arī uh, runājot par ražošanas metodēm. Jāpadomā par metodēm, kas ir ļoti izplatītas vidusjūras reģionā. Nozara ir pieredzējusi diezgan smagus laikus, un tāpēc mums ir jāpadomā par atbalstu, tostarp arī daudzveidībai, tostarp arī tām metodēm, kas tiek izmantotas vidusjūras reģionā. Tas būtu ļoti svarīgi. Paldies. Tālāk vārds Jārkungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, ministra kungs. Neskatoties uz viedokļu atšķirībām, kas valda iepriekšējā runātāja starpā, mēs tomēr esam viens prāts ļoti daudzos punktos. Un es domāju, ka mums īstenībā vajadzētu būt arī gandarītiem, ka mēs uh, esam atzinuši, cik svarīgi ir šī kopīgā lauksaimniecības politika. Mēs esam arī sprieduši par diviem pīlāriem, par to, ka ir nepieciešams ievērot pārtiks produktu nekaitīgumu, ka KLP ir jābūt vairākam lielākam budžetam, ka mēs vēlamies arī šo zaļināšanu. Uh, Un tagad mēs vienkārši strīdamies par uh, to, kā to visu izmantot un parūpēties par to, lai uh, zemnieks to varētu izmantot tā vienkārši un lai tas viņam neradītu tādus papildus birokrātijas pinekļus. Tālāk runājot par uh, griestu noteikšanu, kolēģi runāja arī par daudzveidību. Īstenībā lauksainiecības politikai ir jābūt daudzveidīgai, jāņem vērā, ka Vācijā ir attīstījusies konkrēta struktūra, varbūt, ka to nevarētu saukt par simtprocentīgi brīvprātīgu. 1960. gadā mūsu zemniekiem nu, lika E, iestāties e, dažādos kooperatīvos, un 1990. gadā viņi paši lēma, kā tad viņi vēlas apstrādāt zemi un ko viņi vēlas darīt. Un tomēr ļoti daudzi lauksaimnieki lēma arī turpmāk strādāt kopā. Un pēc tam radās tāda situācija, ka uzņēmumi ir e, nu, lielāki nekā citās Eiropas valstīs. Tādēļ uh, Mm, nu, ir diezgan eh, citiem šķiet eh, tā pilnīgi nekaunīgi, ka eh, par pieciem tūkstošiem hektārus zemnieks saņem veselu žūksnu naudas, bet, nu, ir jāsaprot, ka ir jāpabaro arī strādnieki, ir jāpabaro lopi, un es savā reģionā. Uh, es sastopos ar daudzām problēmām, piemēram, ir arī uh, kolēģi no jaunajām uh, pavalstīm, tātad, kas kādreiz dzīvoja demokrātiskajā Vācijā, un uh, Viņiem šādas struktūras nevienmēr ir uh, izprotams, tādēļ mums vajadzētu arī noteikt konkrēts mērķus lauksainīcības politikā, tā tad uh, eh, ekoloģiski, ilgspējīgi, produktīvi, un ja mēs šādus mērķus noteiksim, tad es domāju, ka KLP uh, eh, varēs attīstīt tādas struktūras, ar kurām būs viens prāts arī mūsu lauksaimnieki. Un ja mēs par ko tādu diskutējam, tad mums arī uh, pa vidu visiem strīdiem vajadzētu arī vienoties par kaut kādu patiesību. Uh, Ja mēs eh, runājam, piemēram, par modernām slaukšanas iekārtām, tad uh, ar tām lauksaimnieks strādā ikdienā un nevajadzētu to visu tagad uh, izpostīt ar uh, kaut kādu birokrātisko slogu, ieviešot tikai visur šos galējos griestus un tam līdzīgi. Paldies! Grazie, onorevole Jāra, Josebo. Paldies, tagad Josebo V. Oui, je, je voulais... Jā, es gribēju runāt par trim punktiem savā uzrunā, bet uh, gribu balstīties uz reālo situāciju. Vai jūs zināt, ka visā Eiropā populisms un ksenofobija pieaug, un uh, tas jau sāk apdraudēt demokrātiju, un bieži vien šīs kustības attīstās uh, tā kā reakcija pret netaisnību, kas valda. Nu pat mēs piedzīvojām to, kā par to runāja ksenofobas un reģionālistiskas grupas pārstāv no Ungārijas. Ja mēs gribam šo procesu apturēt, Es eh, negribu nevienu apvainot, visiem eh, deputātiem ir vienādas tiesības šai parlamentā, bet mums ir jācīnās par savām idejām. Un, lai to varētu darīt, ir jādomā par taisnīgumu kopējā lauksaimniecības politika, kas ir vienīgā Eiropas līmenī integrētā politika. Mums, ja mums tas izdosies, tad mēs spēsim izvairīties no nacionalistiskiem pārspīlējumiem. Mums ir jādomā par taisnīgu atbalsta maksājumu pārdalu starp dalību valstīm. Ir jābūt taisnīgumam arī reģionu starpā jo ir reģioni, kur lauksaimniecība prasa vairāk pūliņu nekā citos reģionos, kur apstākļi ir labvēlīgāki. Un šie kriteriji ir jāņem vērā domājot par, par uh, šiem kriterijiem pārdalot uh, ienākums. Nevar pieņemt, ka 75% atbalstu saņem 25% uzņēmumu. Un es gribu teikt, Deskungam, mums ir nepieciešams vienots parlamenta viedoklis, lai apliecinātu, ka bez lauksaimniecības Eiropa nevar pastāvēt. Lauksaimnieciskā Eiropa ir visu zemnieku Eiropa un arī 500 miljoni pilsoņu Eiropa. Paldies, Reimers skundze, un tad Mišels Dantēns. Paldies! Es arī esmu pateicīga ministra kungam, ka viņš ir ieradies uz šīs dienas pārunām. Un tas saraksts, ko jūs mums piedāvājat, īstenībā rada daudz vielas pārdomām. Nu jā, šis saraksts pat īstenībā nav ne uz pusi tik bies un garš kā mūsu sastādītais. Mums ir ļoti daudz vēlmju, kādai ir jāizskatās KLP, un īstenībā nav reāli piedāvājumu, kā to visu finansēt. Uh, jāņem vērā, ka ar pašreizējo budžetu būs visai sarežģīti to visu finansēt. Un ir pienācis īstais brīdis diskutēt arī par mūsu prioritātēm. Kas mums liekas pats svarīgākais, tātad, kur ir tie prioritārie lauciņi, tās jomas, ko par katru cenu vajadzētu finansēt, un kuras ir tādas otšķirīgas jomas, un neviens neuzdrošinās to pateikt, neviens nevarētu pateikt, kur, kuras jomas vajadzētu izvirzīt pirmajā plānā un kurām vajadzētu attiekt otrajā plānā. Uh, Nu, neviens jau negrib maksāt vairāk, bet mēs vēlamies vairāk uzdevumu, vēlamies eh, pildīt vairāk pienākumus, un mēs saprotam, kas ir nepieciešams. Mums ir jābūt pašiem vaisirdīgākiem gan pret sevi, gan pret lauksaimniekiem, un ir skaidri un gaiši jāpasaka, kas ir prioritāri un kas nav. Protams, mēs eh, sastādīsim šo katalogu, kur būs minētas visas prioritātes, bet jāparūpēs arī par īstenošanu. Paldies! Bene, Mišel Dantē, a te l'ultima. Mišels Dantēns, pēdējais runātājs. Paldies, ministra kungs, ka esat pie mums atnācis. Paldies, ka jūs mūs informējat par darbu padomē. Es pievērsīšos uh, jūs minētiem pēdējiem jautājumiem par piena un kvalitātes paketēm par jūsu centieniem pabeigt darbu pirmā lasīmā vēl Ungārijas prezidentūras laikā. Es domāju, ka mēs esam, eh, mēs tam piekrītam. Šeit eh, varbūt viedokļi ir nedaudz atšķirīgi. Eh, piemēram, mēs esam diskutējuši par izcelsmes norādēm un kalnu reģionu projektiem. Tagad par KLP. Jūs uzskaitījāt virkni jautājumu, ko padome vēlas uh, ņemt vērā, bet uh, vēl Ungārijas prezidentūras laikā uh, Barozo kungs mūs iepazīstinās ar savu priekšlikumu uh, turpmākajam budžetam. Vai jūs varētu mūs informēt par ministru padomas viedokli par budžeta jautājumiem. Lajonas ziņojumā par to ir runa. Mēs vēlamies, lai tas tiktu saglabāts pašreizējā apjomā. Arī Alberts Dess ir to ierakstījis savā ziņojumā. Kāds ir padomas viedoklis šai jomā? Jūs pārstāvat prezidējošo valsti, prezidentūru. Kāds ir prezidentūras viedoklis par uh, um, Eiropas Savienības finanšu ietvaru. Paldies! Mums. Uh, ir Eh, iespēja ministra kungam atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Es pateicos, ka jūs esat pie mums atnācis un ceru uz, tur, arī uz turpmāk sadarbību. Tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Paldies, ka jūs uh, uzdevāt šos jautājumus, paudāt savu viedokli. Uh, domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja veidot mūsu turpmāko sadarbību. Esmu optimists un esmu pārliecināts, ka mums izdosies veidot kopējās lauksaimniecības politikas nākotni Eiropas patērētāja interesēs un ka mums izdosies rast labākos risinājumus. Ir acīm redzams, ka ir daudz jautājumu, daudz atšķirīgu viedokļu jo Eiropa ir ļoti daudzveidīga un tās lauksaimniecība ir vēl daudzveidīgāka, un tas ir pilnīgi normāli, ka ir atšķirīgi viedokļi. Mums vajadzētu mūsu darbā galvenokārt domāt par to, kā padarīt Eiropu stiprāku. Es centīšos atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, pat ja to skaits eh, bija ļoti liels, Deskungam, Kapulas Santos kungam. Es vispirms vēlētos pateikties uh, par viņu gatavību īstenot sadarbību. Es domāju, ka mums izdosies panākt kompromisu, lai nodrošinātu uh, ilgtspējīgu un produktīvu lauksaimniecību un uh, sniegt atbilstošu tai atbalstu. Uh, kopējā lauksaimniecības politika ir ne tikai likumdošanas aktu kopums, KLP ir apliecinājusi savu dzīvotspēju jau daudzus gadus, nodrošināt pārtikas piegāžu drošību ilgtermiņā. Tālāk par tā saucamo zaļināšanu. Lajankungs un citu uzdev šo būtisko jautājumu. Arī tas uh, satrauc uh, ievērojumu sabiedrisko domu. Secinājumus 16. punktā ir likts uzsvars uz to, ka jārod vienkārši un lēti risinājumi, lai sasniegtu vides uh, aizsardzības mērķus. Tāpat ir uh, jāpanāk, lai atbalsta sistēma balstītos arī uz vides kritērijiem. Es domāju, ka mēs varētu iet vēl tālāk, domāt par klimatu pārmaiņu, apkarošanu, ūdens pārvaldību. Mēs nevaram uh, tikai apstāties uh, pie jautājuma par pārdeles te pirmo un otro pīlāru Jau tagad pirmajā pīlārā ir vides aizsardzības elementi, un otrajā eleme pīlārā šie elementi ir vēl eh, spēcīgāk izteikti. Šobrīd šajā jautājumā dalību valstu vidū nav vienprātības. Runājot par lauksaimniecības produktu ražošanu, par kvalitatīvu pārtikas ražošanu un uh, sociāliem aspektiem. Es īsti nesapratu deputāta uzdoto jautājumu. Eiropā ir viskvalitatīvākā pārtika pasaulē, un es domāju, ka tas to visu garantē arī izcelsmes uh, Uh, vietu norāžu sistēma un palīdz uh, tas viss arī saglabāt augstu nodarbinātības līmeni lauku reģionos. Mūsu secinājumos mēs esam uzsvēruši lauku reģionu attīstības nozīmi. Morvai kundze. Es gribu teikt, ka nosaukumi nākotnē vēl var mainīties Mēs balstāmies uz to, ka vienmēr ir bijusi kopējā lauksaimniecības politika bet ar lauksaimniecības politiku mēs saprotam kaut ko vairāk nekā tikai uh, šā jēdziena šaurāko izpratni. Lauksaimniecība mums nozīmē arī vides politiku un lauku attīstības politiku. Tālāk par uh, palīdzības apjomu griestiem. Uh, tik uzdot vairāk jautājumu par to. Patiešām dalība valstis iebilst pret palīdzības apjomu ierobežošanu privā, lielām privātām saimniecībām esam dzirdējuši, ka jāmeklē tāda risinājuma, kas neapdraudētu šo saimniecību konkurētspēju no vienas puses, no otras puses nodrošināt KLP vienkāršošanu. Ir argumenti gan par, gan pret griestu noteikšanu, un arī dalību valstis uh, nav vienprātīgi šajā jautājumā, un tas mums vēl būs arī turpmāk uh, jāizdiskutē. Uh, Tālāk par atbalstu mazajām saimniecībām. Par to arī tiek plaši diskutēts dalībvalstīs, jo visās dalībvalstīs ir mazas lauku saimniecības. Un, protams, būtu vēlams, lai tās kļūtu lielākas, tad kļūtu par vidējām uh, saimniecībām un pēc tam lielām saimniecībām. Tālāk jautājums par jaunajiem uh, lauksaimniekiem. Protams, mums būs jāpatur prātā, kādi risinājumi ir asti vairākās dalību valstīs. Tālāk par kvalitatīvu pārtiku un vietējiem ražotājiem šādu pieju atbalsta dalību valstis un Ungārijas prezidentūra. Gan no patērētāja viedokļa, gan no vides aizsardzības viedokļa tas ir visnotaļ liederīgi, un tas arī palīdz saglabāt uh, tradicionālos lauksaimniecības ražojumus, un arī kvalitātes paketē šim jautājumam ir pievērsta īpaša uzmanība Ungārijas prezidentūras eh, programmā. Tālāk par eh, starptautiskiem eh, nolīgumiem un prasībām, importētām precēm. Protams, šie nolīgumi ir jārespektē, mēs nevaram tos vienkārši tā nolikt malā. Es gribu uzsvērt, ka Eiropas Savienība un uh, Eiropas Savienībai ir jādomā par uh, Eiropas Savienības lauksaimnieku un Eiropas Savienības pilsoņu interesēm pirmām kārtām. Tālāk atbildot Lefolkungam, es uh, piekrītu tam, ka uh, lauksaimniecības politika ir jābūt taisnīgai, jo citādi tai nebūs nākotnes. Ja mēs runājam par pārdalījumu starp abiem diviem pīlāriem, šeit ir runa par ilgtspējību un par to, kādās jomās mēs gribam saglabāt lauksaimniecisko ražošanu Padome ir apspriedusi jautājumu jau par līdzsvaru starp abiem pīlāriem. Tika uzdoti arī vēl citi jautājumi par zaļināšanu. Es gribu vēl pievērsties vienam ļoti būtiskam jautājumam proti par to, kā samazināt birokrātisko administratīvo slogu. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Pagātnē katreiz, kad mēs esā, mēģinājām sistēmu vienkāršot, tā kļuva ar vien sarežģītāk. Un turklāt 26 eh, dalību valstis ir apstiprinājušas paziņojumu par administratīvās vienkāršošanas vadlīnijām. Tālāk jautājums par konverģenci. Secinājuma devītajā punktā ir teikts, padome atzīst, ka tieši šie maksājumi ir jāsadala līdzvarotākā veidā starp dalību valstīm un pakāpeniski jāsamazina to saistību ar iepriekšējiem atsaucas kritērijiem. Tāpat jāpatur prātā Eiropas Savienības budžeta konteksts. Es domāju, ka jūs esat saņēmis atbildu šo jautājumu. Padomēji izdevās panākt kompromisu, uh, kas ir atspoguļot šajos secinājumos. Situācija ir sarežģīta attiecībā uz cenām, budžetu, ražošanas apjomu. Visi šie aspekti ir atšķirīgi pat uh, konkrēti dalību valstu iekšienē. Un mm, tas ir tas, ko mēs saprotam ar uh, līdztiesīgu sadalījumu. Es domāju, ka mums ir jāpieļauj manevrēšanas iespējas dalību valstīm, lai garantētu konkurētspēju. Tālāk par uh, piena ražošanu. Dortmankungs par to runāja tīpaši attiecībā uz kalnu reģioniem tā, šajos reģionos, eh, ja nebūtu piena lauksaimniecības, tad arī nebūtu vairs darba vietu. Un tādēļ arī piena pakete ir viena no Ungārijas prezidentūras eh, prioritātēm. Tālāk Garstīs Peres jautājums par eh, kvalitātes paketi. Garstīs Peres skundze, es esmu optimists. Es uzskatu, ka jūsu teiktais vēl vairāk uh, stiprina mūsu pārliecību, ka mums ir jāvirzās uz priekšu šai gultnē un jāstiprina patērētāju tiesību aizsardzība un līdztekus jāstiprina kopējā lauksaimniecības politika, un es domāju, ka rezultāti liecina par šādas izvēles pareizību. Tālāk par jaunajiem lauksaimniekiem. Padomi ir gatavi uzklausīt parlamenta priekšlikums. Es domāju, ka bez jauniešiem un bez sievietēm lauksaimniecība Eiropā nevarēs pastāvēt. Un tādēļ mums pie šiem jautājumiem ir jāstrādā. Jā, tālāk Raimers kundzei atbildu par budžetu, finansējumu. Tas ir izšķiroši svarīgs jautājums. Uh, kopējai lauksaimniecības politikai ir nepieciešami instrumenti. Un mēs izvirzām mērķus, tie ir arī atspoguļoti prezidentūras secinājumos, un, lai šos mērķus sasniegtu, kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros, tad mums arī pēc tam būs jārunā par atbilstošu finansējumu šo mērķu realizācijai. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību secinājumu ceturtajam punktam kur ir paredzēts, kā dalība valstis atbalsta stipru kopējo lauksaimniecības politiku, kam būtu piešķirti proporcionāli finanšu instrumenti un tie būtu saskaņoti ar politikas mērķiem, un tas nozīmē, ka mums ir jāsaglabā kopējās lauksaimniecības politikas konkurētspēja, izmantojot attiecīgos finanšu instrumentus. Tika uzdots arī jautājums par uh, piena un kvalitātes paketi. Es pateicos uh, jums par jūsu teikto. Es domāju, ka mums ir jāturpina sadarbība, ir īpaši uzmanība jāpievērš piena uh, Eh, nozarei, jo tā ir tāda emblemātiska nozare Eiropas Savienībā un Ungārijas prezidentūra īpašu uzmanību arī pievērš piena nozarei. Paldies par visiem jautājumiem, centos pēc iespējas uz tiem atbildēt un ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies visā mūsu prezidentūras laikā un mums izdosies panākt konkrēts rezultātu šo jautājumu risināšanā. Liels paldies Facekas kungam! Tagad uh, īsts pārtraukums un pēc tam atsāksim darbu pie 13. punkta.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 Tassos is there. Possiamo iniziare, prendete posto. Sākam darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Bene, e adesso arriviamo alla... Kolēģi, sāksim diskusijas. Do conto che stamattina... Dargais Albert šodien koordinatoru sanāksmē mēs nedaudz samainījām darba grafiku. Jā, šeit ir iesniegti 1267 grozījumi. Tas ir Alberta Desa ziņojums par KLP 2020. gada perspektīvā. Grozījumi ir jāies. Kas? Importante, un compito non facile. 2. maijā mēs nebalsosim, ja viss grozījumi ir jāiesniedz līdz 25. maijām. Giorni, per riuscire... Es saprotu, ka Alberts kopīgi ar ēnu referentiem ļoti aktīvi strādās, lai varētu apkopot šos grozījumus, tātad, lai samazinātu grozījumu, grozījumu skaitus, pārvēršot tos kompromisu grozījumos. Subito dopo questo dibattito, se siete d'accordo, io inizierei naturalmente dopo l'intervento di. Ja, kolēģi, var vienoties pēc Alberta Desa uzklausīšanas. Mēs dosim vārdu komisijas pārstāvim. Viņam ir jābūt šeit vai jāierodas kur katru brīdi, un tad dosim vārdu arī ēnu referentiem. Tātad mēs galvenokārt runāsim par pašu ziņojumu šajās debatēs. Un nevajadzētu pārāk uh, ievilkt lai mums būtu pietiekami daudz laika pārunām. Mums, pie mums ir ieradušies eksperti. Ja Alberts ir gatavs, tad lūdzu ķersimies pie darba. Lūdzu, Alberts, tev vārds. Vai papastām, kas kungam ir kaut kas piebilstams? Jā, jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Kāpēc tad mēs 15. un 16. punktu nevaram tā ātri apspriest, un tad mēs varētu pēc tam apspriest desakunga ziņojumu, lai mums tam paliek pietiekami daudz laika, jo savādāk mēs tagad tik ilgi, ilgi runāsim par desa ziņojumu, un tad mums vairs nepietiks laika pārējiem jautājumiem, jo šos 15. Eh, un 16. jau var eh, ļoti ātri apspriest. Jā, tev ir taisnība, Georgijus, mums nebūs pietiekami daudz laika, lai apspriest šos jautājumus, bet ir daudz deputātu, kam ir ātrāk jādodas prom. Un tādēļ mēs izdomājām uh, Eh, ka mēs šos jautājumus varam apspriest citā dienā, ja mēs to nepaspēsim. Nu, tā jau nebūs nekāda traģēdija. Mums ir jāatvēl vairāk laika prioritāriem jautājumiem. Jā, nu 15. 16. jautājumu mēs apspriedīsim vai nu sanāksmes beigās, un ja mums tas neizdosies, tad mēs to varam darīt nākamajā sanāksmē. Bet tagad došu vārdu Albertam Desam, pēc tam Sanjotis kungs, komisija un tad ēnu referenta. Albert, lūdzu, tev vārds. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Es eh, vēlējos izteikties lakoniski, jo es eh, ceru uz intensīvām diskusijām. Mans ziņojums, eh, nu, tas nav nekāds noslēpums, tas tika izstrādāts, ir iesniegti 1267 grozījumi. Nu, īstenībā bija pat nedaudz vairāk grozījumu. Es esmu, nu, izvērtējis šos grozījumus, esmu tos izlasījis. Un, ja varu jums sniegt tādu statistisku vērtējumu, tikai 195 grozījumi attiecās uz 16 apsvērumiem vien. Jāņem vērā, ka šajā uh, ziņojumā es nevaru ielikt un iebāzt pilnīgi visu. Un, uh, Eh, tam ir ierobežots zīmju skaits. Ja kāds te vēlēs, lai tiktu pieminētas vēl bites un citi jautājumi, to visu var iekļaut apsvērumos. Bet arī, protams, apsvērumos attiecībā uz apsvērumiem ir iesniegti 195 grozījumi no 1 līdz 5 punktam, kur ir eh, tādi vispārīgāki jautājumi apsvērti. Uh, mēs vienojāmies, ka mums ir nepieciešams stabils KLP finansējums, un arī attiecībā uz šiem punktiem jau tika iesniegt 99 grozījumi. Nu jā, vairums grozījumu, atti, eh, vairums grozījumu attiec tieši uz 14. pantu, kas eh, veltīts eh, tiešajiem maksājumiem tie ir 326 grozījumi, un es jau paredzēju, ka šis būs tāds jautājums, kas izraisīs veselu grozījumu vētru. Uh, Mēs esam daudz eh, runājuši arī paši savā grupā, citās grupās. Un mēs esam sapratuši, ka mums ir jānosaka minimālās summas un maksimālās summas. Un runājot par procentu likmēm, kolēģi viedokļi ir ļoti, ļoti atšķirīgi bet ir jābūt tādiem godīgākiem tiešiem maksājumiem starp dalību valstīm, starp valdībām. Un ja mēs runājam par godīgumu, par taisnīgumu, par šo jēdzienu vēl var strīdēties, bet mums ir jāatrod kaut kāds risinājums, lai tiešie maksājumi būtu taisnīgāki. Kas attiecas uz resursu aizsardzību un vīdes politiku, tam tika veltīti sept septiņi uh, punkti un attiecībā uz tiem tika iesniegts 143 grozījumi. Protams, mums vajadzētu izvairīties no tādas ekstrēmas pozīcijas. Īsnībā, ja mēs uh, varbūt uh, neskatāmies uz šīm ekstrēmi tādām brutālām pozīcijām, tad uh, esam vairāk vai mazāk viensprātis, tad ir 51 grozījums uh, par vienkāršošanu iesniegts. Ja mēs paši vēlamies uh, turēt doto vārdu, nestoties uz savu politisko piedarību, tad, protams, neviens nevēlas sarežģīt lauksaimniecības politikas struktūru Eiropas Savienībā, un mēs neataisnosim savu doto vārdu, ja pēc 2014. gada lauksaimniecības politika nekļūs vienkāršāka. Uh, Lauksaimnieki vairs nevarēs uh, to visu tikai pieciest, ja tas kļūs vēl birokrātiskāk. Tātad, uh, nu, viņa pacietības līmenis arī kādreiz tiks izsmelts. Vakardien es savā politiskajā grupā arī piedalījos sanāksmē un tika teikts, ka noteikti ir nepieciešama jau ka mums ir jāvēršas pret jaunu sankciju sistēmu. Komisijai ir jāpiedāvā jauni likumdošanas projekti, vai nu runājot par savstarpējo atbilstību, ir jāpadomā par um, šīs sistēmas papildināšanu ar vides komponentu, vai šāds vides komponents ir jāpievieno jau eksistējošajiem instrumentiem. Runājot par 16 punktiem, kas veltīti tirgus instrumentiem, tur bija iesniegti 236 grozījumi, un eh, iepazīstoties ar tiem pamatīgāk, es varēju secināt, ka neskatoties uz dažiem grozījumiem, tomēr arī šeit valda tāda liela vienprātība, ka ir nepieciešams drošības tīkls, un pēc 2014. gada būs nepieciešami vēl papildus tirgus instrumenti. Eh, runājot par šo daudzskaitlīgo grozījumu skaitu, mani nedaudz pārsteidza tas, ka runājot par attīstību tika iesniegti tikai 86 eh, grozījumi un Runājot par ziņojumu, nu īstenībā dažreiz mums ir jāmaina tikai daži vārdi vai kaut kādas lingvistiskas eh, pārmaiņas ir jāievieš. Un arī Mēs varēju saprast, ka daudzi kolēģi atbalsta to, ka ir jābūt lauku reģionu attīstībai, lauku reģionus nedrīkst atstāt novērtā un ir jāmeklē jauns alternatīvas, tās ir jāatbalsta, lai varētu garantēt tādu pieklājīgu ienākumu līmeni lauku reģionos. Runājot par citiem grozījumiem, 57. Eh, grozījums. Es zinu, ka mēs neesam atbildīgi par nodokļu politiku, bet daudzi lauksaimnieki vēlējās, lai mēs eh, šeit ierakstītu atsauci, ka eh, nodokļu tiesības ir jāpiemēro nu, tai īpašai situācijai, kas valda lauksaimniecības nozarē. Tā tad, nu, mēs varētu tādu atsaucu, tādu kā norādi dalību valstīm šeit iekļaut. Daudz kolēģi vēlējās, lai tas tā notiktu. Es vēlētos, lai nākamo dienu un nedēļu laikā mēs varētu iesaistīties intensīvās sarunās un uh, Esmu jau sagatavojis vairākus kompromisu grozījumus. Nākamo dienu laikā strādāšu pie visas ziņojuma, nepacēlis galvu, lai varētu vienoties par kompromisu grozījumiem ar citām politiskajām grupām, lai jau varētu sagatavot turpmāku augsni diskusijām. Ja būs labā grība, tad mēs noteikti varēsim raidīt spēcīgu Eiropas parlamenta vēstījumu, kādai ir jābūt KLP pēc 2014. gada. Es to ļoti labi apzinos, un mums tāpat visiem vajadzētu apzinēties, ka šādā tik nozīmīgā ziņojumā, kad ir jāpieņem arī tik uh, svarīgi lēmumi, eh, kad mēs pirmo reizi pieņemam koplēmumu procedūru attiecībā uz lauksaimniecību, mums ir jāatrod jauni mehānismi. Un ja mēs vēlamies, lai Eiropas parlamenta pozīcija būtu pietiekami spēcīga, tas, protams, um, varēs ietekmēt komisijas normatīvo ziņojumu un pēc tam šo likumdošanas Eh, ieraugot likumdošanas ziņojumu, mēs jau varēsim teikt, kas no padomas pozīcijas mums ir pieņemams un kas nē. Paldies par uzmanību! Bene, grazie, Albert. Allora... Paldies, Albert! Tagad došu vārdu Tasim Tanajotim. Vēlējos pateikties, ka pateicoties viņām, uh, mēs uzzinājām, ko ir darījusi komisija. Tas es lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies arī referentam par visu veikto darbu. Kā jau viņš minēja, sagatavojot likumdošanas priekšlikumus, ziņojums uh, mums uh, piedāvās tādu ļoti labu fundamentu. Kā jau uh, Ungārijas ministrs minēja, uh, valda patiešām plaša vienprātība par KLP nākotnes mērķiem. Un Mēs esam šo vienprātību pieredzējuši ne tikai parlamenta diskusijās klausoties, bet arī redzot to noskaņu, kas valda sabiedrībā. Eh, un, protams, mēs to visu ņemam vērā, sagatavojot eh, ietekmes izvērtējumu. Protams, ir daudz rādītāju, kas ir jāprecizē, pirmām kārtām runājot arī par budžeta apjomu, bet tas eh, mūs neatur no mūsu aktivitātēm. Un, mēs varam saprast, eh, kuri jautājumi ir jārisina pirmām kārtām. Būšu ļoti lakonisks. Ir eh, trīs plašas jomas, eh, kurām mēs pievēršamies, mēģinot precizēt savas idejas. Tātad ir atbalstam ir jābūt mētiecīgākam, KLP ir jākļūst zaļākai un jāsaprot, ka KLP ir politika, kas ir pakārtot diviem pīlāriem. Uh, un ir eh, jāveicina KLP uzplaukums nākotnē. Ja mēs runājam par eh, mērtiecīgāku atbalsta sniegšanu, atbalstam ir jābūt līdzsvarotam un dalību valstīs eh, šī proporcionalitāte ir izšķirīgi svarīga. Ja dalību valstu uh, ekonomiskā situācija būtu nu, homogēnāka, tad mums nebūtu tik daudz diskusiju. Bet mums ir jādiskutē, jo ir jāsaprot, kāds bija iepriekšējais atbalsts, vēsturiskais atbalsts, kas tika sniegts atba, eh, lauksaimniecībai. Bet tagad eh, mums ir jāpadomā, ko mēs vēlamies sasniegt nākotnē. Gan uh, runājot par vispārīgu atbalstu, gan par atbalstu. The degree and the extent of such a convergence. The transition period. Gan arī runājot par uh, sabiedrībai svarīgām uh, precēm. Runājot par pārējais periodu, ir jāsaprot, ka arī dalībvalstīm ir jāakceptē šī jaunā pieeja. Un protams, arī uh, atšķirības pastāv nevis tikai starp daudzām dalību valstīm, bet arī uh, viens dalību valsts ietvaros starp dažādiem reģioniem. Tālāk par šo tā saukto zaļināšanu. Ja mēs runājam par lauksaimniecības precēm, tas ir pakļauts otrajam pilāram. Un e, mēs runājam par tādu pamata likumdošanas līmeni, kas atrunā e, vai veido lielāko daļu struktūru, e, kas pastāv lauksaimniecībā. Mums ir, eh, protams, eh, regulējums jāpapildina arī ar zināmiem stimuliem. Un ir jā, jāpadomā par papildus pasākumiem, kas eh, tiks iekļauti otrajā pīlārā. Es vēlējos pateikt, ka šiem pasākumiem ir jātiec pilnīgi uz visu teritoriju, un šiem pasākumiem ir jābūt pietiekami vienkāršiem un e, tādiem, kas neradīs papildus slogu dalību valstīm. Jā, protams, mēs e, citreiz tiekam kritizēti, ka šādi pasākumi e, zemniekiem izmaksā vairāk un ka mēs neļaujam zemniekiem darīt viņu darbu. Bet atcerēsimies to, ka tiek apdraudētas jau izkoptās prakses un paražas ņemot vērā lauksaimniecības reālās izmaksas. Tieši tādēļ mums ir jāsaprot, kādi būs šie papildus pasākumi, kas tajos ietilps eh, un kā tie būs saistīti ar otrā pīlāra pasākumiem. Un visbeidzot runājot par lauku reģionu attīstību. Jā, mūsu rīcībā ir ļoti garš uh, esošo pasākumu saraksts, un mēs varam uh, veikt uh, Eh, arī attiecīgus grozījumus, lai tie būtu atbilstīgi. Mums ir jāņem vērā jaunie izaicinājumi, mums ir jāpadomā par inovāciju, jāpadomā par KLP konkurētspēju un klimata pārmaiņām. Eh, tās ir trīs jomas, eh, kuras mēs, kurās mēs ieguldām ļoti daudz darba. Paldies! Bene, grazie alla direttore Tas. Paldies Tasas kungam. Un tagad sāksim diskusijas ar deputātiem. Pirmie izteiksies uh, repo, re, referenti. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es dzirdēju no mūsu referenta teikto, un es uh, viņām pateicos par uh, viņu ieguldījumu, dzirdēju komisijas viedokli. Man jautājums, par ko tad mēs vispār te tagad diskutējam, uz kurien mēs virzamies, kādu dokumentu mēs vēlamies apstiprināt šajā parlamentā salīdzinājumā ar komisijas paziņojumu. Komisija ir uh, minējusi četrus galvenos uh, punktus. Uh, jautājums par zaļināšanu pirmajā pīlārā. Nekas nav teikts, kā tad mēs darām, kur pirmā, otrā, kurā pilārā tālāk par sociāliem jautājumiem vispārīgi, par maziem uzņēmumiem, par uh, atbalsta pārdali, tas arī viss ir eh, atbalstāms, bet eh, vajadzētu kaut kā precizēt vairāk tālāk par regulējumu. Jā, ir min, minimāla vienošanās par drošības tīklu ļoti labi. Nu jā, ja ir tāda vienošanās, tad mēs izveidojam drošības tīklu. Bet ja tās ir tās debates, Da jau mēs te trīs stundas varam runāt, ir jāizdara politiskā izvēle šobrīd, un es sociālistu un demokrātu grupas vārdā saku, ka ne jau nu mēs esam uzrakstījuši to 100, 1200 grozījumus, un drīzāk jau tie nāk no Alberta Desa politiskās saimes. Mēs savus grozījumus uh, uh, ļoti mērtiecīgi izstrādājam un, piemēram, par zaļināšanu, tad pirmā vai otrā pīlārā. Tālāk mēs runājam par pirmā pīlāra paplašināšanu, padarot KLP par tādu, kas veicina ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību, jo pretējā gadījumā mums būs ļoti atšķirīgas uh, vides politikas, kopēja lauksaimniecības politikā, bet mums ir jāsaprot, ko tad mēs vēlamies, kādu izvēlu mēs izdarām. Kapulos Sandos, mūsu koordinators, arī teica par to, ka ir jāizdara izvēle par griestu noteikšanu, teiksim, un apjomiem, par mazo uzņēmumu atbalstu, par uh, Uh, īsajiem aprites cikliem uh, lauksaimniecībā un ka mums ir stingri un skaidri jāiestājas par uh, ražotāju apvienībām. Un par lauku attīstību runājot, pa parlamenta dokumentā mēs nevaram ap aprobežoties tikai ar finansējumu, līdzfinansējumu lauku attīstībai. Arī šeit ir nepieciešama priekšlikuma, lai būtu uh, vairāk satura šajos priekšlikumos. Tas tagad ir uz galda. Protams, mēs varam arī apspriest no jaunu šos uh, mērķus, kā tas notika ministru padomē, bet mēs jau atbalstam, lai mēs būtu konkurētspējīgi, ilgtspējīgi un arī nodrošinātu pārtiktas apgādes drošību visiem patērētēm. Bet tagad mums ir jāpadomā par to, kā tad šos mērķus sasniegt. Tas jau ir tas galvenais jautājums. Un es neļautu uh, turpināt šīs debates uh, vienkārši tā, kā tas ir bijis, uh, atstājot visu komisijas un padomas ziņā. Arī parlamentam ir jāuzņemas sava atbildība. Esmu gatavs strādāt ar tiem kolēģiem, kur to vēlas, ar politiskām grupām, kuras to, kuras to vēlas sagatavot kompromisa grozījumus, lai mums būtu skaidrāks saskatāms tas, ko mēs vēlamies, uh, un lai arī Eiropas lauksaimnieki saprastu, uh, kas viņus sagaida. Paldies, Laima kungs, un pēc tam Hauslinga kungs. Uh, thank you. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Būšu ļoti lakonisks runājot par ALDE politiskās grupas prioritātēm, mums vajadzētu atminēties, ka 55% no šiem 1267 grozījumiem ir nākuši no paša Alberta pārstāvētās politiskās grupas. Nu jā, tad viņam vajadzēs uh, veikt tādu krietnu darbiņu, lai pārliecinātu savus kolēģus par um, tādu racionālāku pieeju. Eh, kāda bija, bija mūsu pieeja pašā sākumā? Mēs runājām par konkurētspēju, par ilgspēju, par uh, tiem galveniem elementiem, kas ir jāievēro reformēt KLP. Un uh, sistēmai ir jābūt vienkāršai, nevajag to pārkraut ar jauniem likumiem un regulējumu. Mēs uzskatām, ka ir jābūt arī godīgākai uh, finansējuma sadalēji. Protams, tas nav viegls mērķis, un to nebūs viegli sasniegt. Un kā jau eh, Tanajoto kungs eh, pareizi norādīja, ir jāizmanto objektīvi kritēriji un, protams, es arī eh, ieteikšu šo to, lai varētu papildināt Alberta veikumu. Mēs saprotam, ka ir jāņem vērā gan pirmais, gan otrais pīlārs, bet ņemot vērā atšķirīgās prioritātes un atšķirīgos mērķus, ir jāizmanto atšķirīgi objektīvie eh, kriteriji arī lemjot par finansējumu piešķiršanu. Tātad eh, abos pilāros ir atšķirīgs finansējums un tas ir pakļauts dažādiem aspektiem, tātad jūs nevarat abus tikai sapludināt kopā un teikt, ka tas visu vienkāršos. Runājot par uh, tiešajiem maksājumiem, kā jau teicu iepriekš, tiem ir jābūt mērtiecīgiem un uh, tiem uh, ir jātiek piešķirtiem, uh, pakļaujoties vienādai sistēmai visā Eiropas Savienībā. Tā tam jānotiek arī 2020. gadā, un mums vajadzētu ieviest arī uh, kaut kādu zaļināšanas pasākumu paketi, lai varētu, sas, lai uh, KLP varētu būt konkurētspējīgāka. Uh, Un mums ir jāievieš nevien tādi pasākumi, kas uzlabos eh, ekoloģiskos standartus, bet eh, uzlabos arī konkurētspēju, kas gal galā ir svarīga mūsu lauksaimniekiem. Mēs nevaram pieļaut eh, to, ka mūsu lauksaimniecība kļūst mazāk konkurētspējīga, ņemot vērā šo obligāto zaļināšanas prasību. Tāpat tika runāts par vienkāršu atbilstības sistēmu, bet mēs e, domājam, ka vajadzētu runāt par jaunu atbilstības sistēmu, runājot par zaļāku KLP. Ir, e, jaunajai sistēmai ir jābūt saskaņā ar jaunu sodu sistēmu un jaunu sankciju sistēmu. Un eh, visbeidzot, mums ir, ja, visu savu aktivitāšu pamatā vienmēr ir jāņem vērā lauksaimnieku. Tas ir pats galvenais. Protams, runājot par zaļināšanu, tam. Uh, pasākumi ir jāveic Eiropas Savienības līmenī, vienkārši no tā nevar atteikties runājot par ilgtspēju un cīņu pret klimatu pārmaiņām. Nu, to nevar darīt tikai reģionālā un nacionālā līmenī. Šeit ir jābūt eiropiskai pieejai. Runājot par griestu noteikšanu, mēs. Uh, mēs esam pret griestu noteikšanu un uh, runājot par uh, mazām lauksaimniecībām Mēs domājam, ka šeit vajadzētu būt vienkāršotai sistēmai. Nevajadzētu uh, izstumt no Eiropas mazos laiksamniekus tikai tādēļ, ka viņi tiks pārpludināti ar šo birokrātiju un beigās ne, nevarēs vairs veikt savu pamatdarbu. Jābūt arī šim drošības tīklam, ko pieminēja uh, Alberts, uz kura var atkrist krīzes laikos. Bet mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar citām politiskajām grupām, lai pat tiešām rastu tādus spēcīgus pārliecinošus kompromisus, kas varētu tur, palīdzēt turpināt veikt šīs reformas jo savādāk padoma un komisija to neustvers pietiekam nopietni. Mums ir jāvienojas par eh, to, kādi būs šajā ziņojumā ietvertie vēstījumi. Tiem ir jābūt pārliecinošiem, lai tajos ieklausās, un pēc tam ir jāpadomā arī par likumdošanas darbu. Un ka, domāju, ka to varētu uzsākt nākamā gada sākumā. Tādai ir jābūt mūsu pieejai, un mums visiem ir jābūt viensprāts, ka KLP ir jābūt spēcīgam un uz attīstību virzītam. Paldies! Paldies, Džordž! Es vēlējos visiem kolēģiem pateikt, ka parlamentam ir jābūt lielākam politiskajam spēkam un svaram. Paldies tagad, Mārtiņš Hoislings, dargie kolēģi. Nu jā, tagad vispār varētu pavaicāt, kādēļ mēs debatējam par to, par ko it kā esam viens prāts, ka mums visiem ir nepieciešams šīs reformas. Un mēs atkal atkārtojam to pašu, ko esam eh, vismaz jau piecas reizes atkārtojuši. Un kāds jau varētu runāt par kompromisu grozījumiem, bet eh, kāda ir lielākā uh, desa ziņojuma problēma. Uh, to jau pareizi formulēja Defola kungs, ka uh, tautas partijas politiskā grupa mums šeit uh, sprauž sprunguļus riteņos, un viņiem tur ir vismaz piecas dažādas nostājas pašu grupas iekšienē, un viņi katrs velk šos ratus uz savu pusi un vispār nezin, kur viņi grib nonākt. Ja mēs runājam par kompromisu grozījumiem, mums ir jāņem vērā komisijas priekšlikums. Un eh, tad, kad eh, bija pirmās debates, eh, pastāvēja vienprātība par to, ka reformas ir nepieciešams un tā mēs arī tās sauksim. Un tagad ir tāds interesants jautājums, nu, cik gatavi mēs esam iziet uz kompromisiem, lai ziņojums patiešām būtu spēcīgs, lai parlaments ziņojums būtu spēcīgs, lai tā nebūtu tāda kaut kāda vāja pozīcija un galīgi nesalamā, nesalāsāms kompromiss, kurā beigās nebūs pateikts vispār nekas, nu tad mēs kā parlaments netiksim uztvert nopietni. Mēs varētu varbūt piedāvāt kādus simts grozījumus. Es vēlējos teikt, ka zaļo politiskā grupa ir vairāk vai mazāk viensprātis, un mums kā Eiropas parlamentam ir jāliek saprast, ka ir jāorientējas uz šīm reformām, uz tām ir jānoskaņojas. Un, un nevar visu laiku tikai runāt par birokrātijas samazināšanu jo tad kopīgai lauksaimniecības politikai nebūs e, nekādu iespēju. Jā, protams, birokrātijas samazināšana ir ļoti jauka lieta, bet e, tā mēs nevaram nosaukt KLP reformu. Mums ir jāpadomā par citu virzienu, par citām sliedēm, pa kurām braukt. Un jāpadomā, kā KLP reformas sasaistīt ar 2020. gada stratēģiju un ekoloģiju gal galā. Paldies! Paldies! Tagad runās eh, citi deputāti, un mums ir jāmēģina tomēr būt nedaudz lakoniskākiem, jo mūsu rīcībā vairs nav tik daudz laika. Mums vēl būs seminārs. Zikierska kungs, lūdzu. Raport jest rzeczywiście wyjątkowo trudny. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ziņojums ir nu dienu ļoti sarežģīts un piņķerīgs. Un eh, jau lielais grozījums skaits to eh, ļoti labi pierāda. Man radās tāds iespējas, ka šajā ziņojumā ir pārāk daudz mēģinājumi aizvietot Eiropas komisijas likumdošanas priekšlikumus. Tātad eh, referents mēģina ievirzīt komisijas priekšlikumus citā gultnē. likumdošanas priekšlikumi ir jāiesniedz eh, Eiropas komisijai. Tā ir likumdošanas iniciatora, nevis mūsu komiteja piedāvātā reforma ir tāda ļoti sekla. Nu, par to eh, te, tā pompoz runāja, teica, ka tā būs tik visaptveroša un tālajoša. Bet tā tas nav. To apraksta kā modernu, atvērtu un tālajošu, bet eh, tas ir aplami. Tieši tādēļ. Te ir piedāvāt tik daudz kompromisu. Yes, so. Nav pietiekam daudz runāts par tirgus instrumentiem, tirgus stabilitāti. Tirgus instrumenti īstenībā ir būtiskāk nekā mums šķiet. Tie ir būtiskāki par to, kā veikt maksājumus. Nu, lauksamniekiem ir eh, jābūt iespējai izdzīvot, un viņi var izdzīvot tikai tad, ja viņu preces tiek pārdotas tirgū. Nu, tas ir stabilitātes pamatā. Jā, politikas zaļināšana, tas izklausās ļoti jauki. Jā, sabiedriskā doma to uztver ar sajūsmu. Jā, esam jau ieviesuši augstus standartus. Ja mēs vēlamies samazināt Eiropas lauksaimnieku konkurētspēju, Nu jā, tad padarīsim lauksaniecību vēl zaļāku. Mēs apzināmies, ka ir jāpastāv drošībai, ka ir jābūt reformām, bet eh, nepārspīlēsim. Atcerēsimies klimata pārmaiņām veltītos samitus. Tās bija pilnīgas izgāšanās, un neatkārtosim šīs pašas kļūdas lauksaimniecības jomā. Es saprotu, ka ir jābūt arī dažādiem atbalsta līmeņiem, bet lauksaimniecībai ir jābūt uh, daudzveidīgai, ir jābūt daudzveidīgiem uh, atbalsta līmeņiem. Mēs nevaram runāt par lauku reģioniem uh, tikai no ekoloģijas rakursa. Lauku reģiona attīstība ir būtiska daudzās plāksnēs. Tādēļ mums ir jāpiedāvā kompensācijas tām valstīm, kas vēlas savus uh, lauku reģionus attīstīt plašākā mērā. Tātad ir uh, jācīnās par vienprātību un jāparūpējas par panākumiem šajā darbā. Paldies! Honorevole Agņo, poi Sergio Gutievec. Paldies, uh, tālāk, Aņokungs. Paldies! Es vēlētos komisijas pārstāvim uzdot jautājumu. Jūs pieminējāt trīs jomas, kas būtu labāk eh, jāuzlabo zaļināšana, pilāri un eh, inovācija jautājumi, ja es sapratu jūs pareizi. Un eh, tad pēkšņi jūs sākāt runāt par klimata pārmaiņām. Šīs komitejas dalībnieki zina manu nostāju. Uh, uh, brīžiem rodas priekšstats, it kā zemnieki diktētu, uh, kādiem jābūt laikapstākļiem, bet man kā zemnieku pārstāvim ir skaidrs, ka drīzāk laikapstākļi diktē zemnieku darbi. Kā tad jūs domājat zemniekiem lūgt mainīt laikapstākļus? Pirms kāda laiciņa notika prezentācija, kurā tika aicināts mazināt CO2 emisijas no traktoriem. Nu, tam vajadzētu ļoti ilgu laiku un galu galā tam nebūtu nekādas nozīmes. Jums ir jāpaskaidro, ko tad jūs gribat, lai zemnieki darītu klimata mainīšanai un cik daudz tas maksās. Paldies Aņo kungam, tālāk Guķieres kungs un papastamkas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Daudzi no mums eh, vēlētos panākt vienošanos par šo ziņojumu, Es domāju, ka mums ir jāatrod kopsaucējs, kas eh, būtu atbilstoši pielāgots mūsu nostājām. Mums ir jārod pareizais ceļš, lai mūsu lauksēmnieki varētu gūt pietiekamus ienākumus, neatkarīgi no tā, kā viņi to dara un kur viņi to dara. Paraugoties šajā ziņojumā, ir skaidrs, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība par tirgus sistēmu un tiešo atbalstu, un tam pamatā ir jābūt arī atbilstošam finansējumam. Mums ir uh, jādod pareizais vēstījums komisijai, un tas neatiecas tikai uz resursu jautājumu. Es uzskatu, ka attiecībā uz tiešo atbalstu un tirgus pasākumiem mēs to vēl neesam paveikuši. Mums ir jāņem vērā politiskās reālijas, un jāpatur acīs arī e ES 2020 stratēģijas mērķi. Man būtu daudz ko piebilst, bet tā konkrētāk uh, runājot par pārējais periodu nozīmīgumu. Mums ir vajadzīga politika, kas būtu saistīta ar nodarbinātību šai lauksaimniecības politikas stratēģijai līdz 2020. gadam. Ir jāspēj pienācīgi izmantot tirgi, privātai uzglabāšanai ir jābūt instrumentiem attiecībā uz intervences cenām. Intervences cenas līdz šim ir bijušas daudz zemākas, un tas ir sarežģījis situāciju. Es piekrītu tam, ka godīgai kopīgās lauksaimniecības politikai ir jāatbalsta lauksaimnieki ar visiem tiem pasākumiem, kas ir arī piena paketē, bet ir vajadzīgas kopīgas vadlīnijas, lai skaidrotu, kas tad īsti jādara kompetentajām dalību valstu iestādēm, jo šeit interpretācijas var būt dažādas. Tāpat arī ļoti svarīgs jautājums ir intervence. Diemžēl mēs pārāk bieži par to nerunājam, un ir eh, pāris idejas, kuras es vēlētos izklāstīt. Pirmkārt, vajadzētu uh, saglabāt esošās lauksaimniecības garantijas mūsu zemniekiem un vajadzētu arī spērt soli tālāk un iekļaut garantijas otrajā pilārā, kā tas ir paveikts Kanādā. Un šīm uh, garantijām jābūt savietojamam arī ar Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem. Uh, Zaudējums rada ievērojamās tirgus svārstības, un mums šo aspektu vajadzētu pieminēt arī ziņojumā. Paldies, papas Tamkos kungs. Paldies. Uh, daudzi grozījumi jau tika iesniegt no kolēģa puses, arī no tautas partijas puses, un mēs augstu vērtējam Deisakunga paveikto darbu, taču Tautas partija ir ļoti daudzpusīga frakcija, un tāpēc eh, tajā, tā ir iesniegusi arī tik daudzpusīgus un dažādus grozījumus. Es piekrītu daudziem kolēģiem, proti Ir svarīgi, lai mēs kā parlaments nāktu klajā ar skaidru politisko vēstījumu, tam ir jābūt ļoti konkrētam, mums ir jāvienojas starp frakcijām par pieciem mērķiem jeb punktiem, lai mēs varētu sūtīt skaidru vēstījumu. Protams, ka visu varētu dažādi interpretēt un katrs iedomājas nākotni citādāk Citi saka, ka nav vajadzīga nekāda liela revolūcija vai reforma. Es vairāk gribētu runāt par evolūciju. Grieķijā, piemēram, ir pavisam cits lauksaimniecības tips. Grieķijā nav milzīgu lauksaimniecības platību, tur ir mazi uzņēmumi, mazi lauksaimnieki, tāpēc arī par mūsu tiešajiem maksājumiem ir jāparūpējas. Es gan a, respektēju kolēģus, kas ir pret šādu sistēmu. Ir arī lielie ražotāji, kuriem pieder daudzi hektāri zemes un kas tos apstrādā, bet mums ir jāņem vērā arī tie, kuriem, piemēram, ir tikai divi hektāri zemes. Regulāri tiek pieminēts godīgāks liedzekļu sadalījums. Ko tad tas īsti nozīmē? Uh, Mums vajadzētu precizēt kritērijus, lai varētu saņemt šo atbalstu, vai tie vienmēr būs hektāri. To vajadzētu objektivizēt. Tālāk daudz tiek runāts par zaļināšanu. Nu, protams, mums to vajag, bet zaļināšana vispasaules līmenī ekoloģija dzīvības pamatprincipi, tas, eh, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet te mēs runājam par kaut ko ļoti ekumenisku, ļoti universālu, bet te pašā laikā pie mums ieplūst produkti no trešajām valstīm, kuros šie zaļināšanas principi nemaz netiek ievēroti vai tiek ievēroti pavisam nedaudz. Tāpēc šiem principiem ir uh, jādarbojas arī pasaules konkurencē. Mēs te runājam par zaļināšanu. Tas ir vārds, ko lieto komisija. Un Atbildīgais komisārs visu laiku piemin šo zaļināšanu, taču no komisijas puses es nereizi neesmu dzirdējis neko par lielo rūpniecības sektoru zaļināšanu, piemēram, farmācijas nozari. Runājot par savu valsti, es vēlētos teikt, ka tā ir iekļauta programmā Natūra, tāpēc mēs jau pēc definīcijas esam vidē draudzīga valsts atbilstoši šiem komisijas kritērijiem. Paldies! Paldies, Čorč! Tagad pēdējais runātājs Garsīs. Garsīs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Daži priekšlikumi patiešām ir vērsti uz KLP reformēšanu. Un, kā jau agrāk, mēs mēģinam visu sasaistīt ar pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem un sarunām. Es domāju, ka mums vajadzētu nogaidīt līdz šo sarunu rezultātu izziņošanas brīdim, jo citādi mums nāksies pārstrādāt savas nostādnes divreiz. Ja mēs paraugāmies, panalizējam šīs sarunas, tad mēs redzam, ka trešās valstis nemaz tik ļoti negrib runāt par progresu, kamēr citas valstis, tādas kā ASV, ļoti sargā savas izēvielas. Tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Runājot par parlamenta politisko nozīmi, daudzos ziņojumos ir norādīts, ka ka parlaments ir e, mēģinājis panākt vienprātīgu nostāju un mēs esam mēģinājuši aizsargāt e, primāro resursu nozari Eiropā. Mēs nevēlētos e, padarīt, vainot savu nostāju, pietiekam nenodalot pirmo un otro pilāru, un mums arī vajadzīgs skaidrs priekšstats par finanšu perspektīvām. Uh, nostādnēm šajā jomā, kas ir iekļautas citos ziņojumos, ir jāparādās arī šajā ziņojumā, ir jāiekļauj viss darbs, kas ir paveikts attiecībā uz savstarpējīgumu ar citām valstīm, un mums ir nopietni jāpārunā šīs, eh, šos jautājumus ar Pasaules tirzniecības organizāciju. Daudzos no grozījumiem ir pieminētas šīs lietas, tāpēc mums ziņojums ir jāievirza pareizajā gultnē, un es atbalstu tautas partijas kolēģi kompromisa grozījumus. Jā, mēs, mūsu viedokļi ir ļoti daudzveidīgi, bet tautas partijā mums ir līdzīga nostāja attiecībā uz Mariesku kunga ziņojumiem, grozījumiem, Un uh, es ceru, ka mēs mēģināsim panākt līdzsvaru, atbalstīt uh, nozari, jo mēs vienmēr esam centušies paveikt savu darbu labi. Mm. Labi, kolēģi, mums uh, esam aizvadījuši labu diskusiju. Uh, ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad es atkal došu vārdu Desikungam. Ā, nē, šķiet, ka tesas, tesas vēlas izteikties. Jā, priekšsēdētāji. Es jau uzdevu jautājumu. Protams, mēs neteiksim lauksaimniekiem, kā regulēt laikapstākļus, bet drīzāk norādīsim, kā viņiem reaģēt uz laikapstākļu izmaiņām. Aizvien palielinās plaisa starp tām zināšanām, kas mums ir par klimata izmaiņām un lauksaimniecības iespējām pielāgoties. Kad mēs runājam par inovācijām, mēs mēģinam mazināt šo plaisu, veidojot sistēmas, sasaistot jaunās zināšanas ar pašreizējo lauksaimniecības praksi. Un ceru, ka varēsim virzīties uz priekšlikumu, kurā tas tiek darīts. Lauksaimniecībai turpmāk tiks lūgta vēl lielāka pielāgošanās spēja, tāpēc būs vajadzīgas konkrētas idejas. Paldies tās uz Albertu. Gadīsim uh, jūsu secinājumus par šo būtisko diskusiju. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, Man jau ir sagatavoti daži grozījumi, es tos tagad varu nolasīt, ja jums ir pietiekami daudz laika, un tad jau varam tiem piekrist. Bet ja kolēģi izsaka kritiku, ka mūsu politiskā grupa ir iesniegus pārāk daudz grozījumu, es uh, vēl, novēlētu arī pārējiem referentiem no citām politiskām grupām, lai viņi nāktu no tik. Uh, Uh, aktīvām un spēcīgām politiskajām grupām. Un, protams, ja pie mums darbojas deputāti no 26 uh, valstīm, nevienā citā politiskajā grupā tā nav, un tas ir tikai normāli, ka uh, deputātu viedokļi atšķiras. Tas vienkārši ir jāpieņem. Un es esmu ļoti priecīgs par to daudzveidību un krāsainību, kas valda manā politiskajā grupā, bet citām politiskajām grupām nevajadzētu. Uh, Eh, šeit sevi maldināt. Mēs eh, paši izstrādāsim ļoti labus kompromisus un eh, tos arī piedāvāsim. Es varu jums nolasīt sekojošo. Piemēram, ja mēs runājam par maksājumiem, Mēs eh, savā politiskajā grupā vienojamies par kompromisu. Tātad devītajā punktā mēs pieprasām godīgu resursu sadalījumu gan starp dalību valstīm, gan arī vienas dalību valsts ietvaros, lai varētu izveidot pietiekam praktisku pieeju. Eh, tas būtu galvenais kritērijs iebilst pret šo resursu sadalījumu atšķirību palielināšanu dalību valsts starpā, uzskata, ka es obligāti jāsaglabā lauksaimniecības nozars un ražošanas vietu daudzveidību, un tādēļ jāņem vērā katras dalību valsts konkrētie apstākļi. Tāpēc noraida vienota tieša maksājuma ar fiksētu likmi ieviešanu e S. ES. Tas ir minēts 9. punktā, un tā ir mans politiskās grupas nostāja. Nu, un tad mēs ar citām politiskajām grupām par to varam diskutēt. Mēs varam diskutēt par to, cik jums eh, mūsu pozīcija ir pieņemama un cik grozījumu jūs vēlties iesniegt. Tuvākajā laikā mums būs pietiekami uh, daudz uh, brīvu brīžu, lai pāri politisko grupu robežām mēs varētu par šiem jautājumiem apspriesties. Džordžs Lajams runāja par uh, to, ka lielākā grozījuma daļa ir iesniegta tieši no EPP grupas. Nu, es esmu ļoti priecīgs, ka man politiskā grupa ir tik uh, kaismīgi strādājusi pie šī jautājuma. Mēs varētu šo grozījumu atstādīt arī savādāk, un tāpat būtu daudz grozījumu no ETP grupas, jo uh, viedokļu atšķirības ir patiešām ievērojams. Tālāk atbildot uz Hoislinga kunga teikto, viņš minēja, ka mums vajadzētu būt gataviem rast kompromisus. Nu, no savas puses es vienmēr esmu apliecinājis, ka esmu gatavs iziet uz kompromisiem, ņemt vērā uh, citu paustās raizes, bet ja Hauslings un citi tikai runā par uh, kaut kādiem zaļiem virsrakstiem mūsu ziņojumiem, uh, Mēs nevaram cerēt jau šodien šeit pieprasīt šo zaļināšanu un likt to arī virsrakstā, nezinot, kas notiks PTO, nezinot, kāds būs divpusējo noliegumu liktenis ar Merkuzūru valstīm vai Kanādu. Un e, tad visa šī reforma var pārvērsties makulatūras kaudzē, ja um, politiskie līgumi apsteigs noliegumu e, šo. Uh, notikuma attīstību un eh, nākotnes nolīguma apšaubīs eh, vispār lauksaimniecības eh, pastāvēšanu Eiropas Savienībā. Mēs esam vienojušies arī par kompromisiem savā politiskajā grupā, runājot par 23. pantu nu, aicina vidas pasākumiem paredzētos resursus izmaksāt tikai tiešo maksājumu saņēmējiem un izlietot tikai vidas pasākumu īstenošanai. Pieprasām, lai komisija uh, izvērtē eh, to, kā varētu finansēt šo ekoloģijas aspektu. Tas noteikti ir ļoti labs eh, kompromiss priekšlikums, un ja kāds eh, ir pret to, es vēlējos pateikt, ka ja jūs uzskatāt, ka pirmajā pīlārā 80 vai 100 eiro varēs piešķirt, uh, runājot par zaļināšanu, tad vienkārši aizmirstiet šo naudu. Jūs varat paturēt šos 80, 100 eiro. Ja mums runāsim par 120 eiro uh, augstākām, izm... tātad uz vienu hektāru par 120 eiro vairāk, ko tas nozīmēs, ko tas nozīmēs mūsu lauksaimniekiem Eiropā, ja mēs ar šīm zaļajām prasībām vienkārši viņiem vienu dienu uh, klauvēsim pie durvīm, nu, viņiem ir jāparūpēs par savas eksistences saglabāšanu, un mēs e, nevaram viņiem pieprasīt darīt vairāk nekā ir iespējams. Katrs, kas mani pazīst, zina, ka es vēlos uh, ieviest tādu prātīgu politiku. Protams, ja dalība valsts pārāk labi neietekmē vides aizsardzības standartus, tad es vēlos, lai tur kaut kas tiktu darīts lietas labā. Un ja valsts, piemēram, jau izdod 40% lauksaimniecības uh, ekoloģijas uzlabošanai, tad uh, mēs nevaram pieprasīt, lai viņi vēl 10% uzmet pa virsu šai naudai. Tas ir jāņem vērā. Zekierska kungs arī teica, viņš minēja komisijas priekšlikumu. Es nevēlos še, tagad nevienu kritizēt. Es zinu, ka Čiolos kungam arī ir ļoti grūti komisijā panākt savu pozīciju, jo tur jau ir citas intereses. Man šķiet, ka tur varētu būt tāds cīkstiņš ar tirdzniecības komisāru. Līdz ar to komisijas priekšlikums vēl nav tik ļoti detalizēts, lai mēs tajā varētu redzēt, kāda tad būs KLP nākotne. Aņjūkungs runāja par klimatu pārmaiņām. Es uzskatu, ka, protams, ir jārunā par klimatu pārmaiņām, bet kādam tā, kādai ir jābūt šai procentu likmei, cik daudz naudas la, lauksaimnieki var ieguldīt, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Es nedomāju, ka tas ir eh, pārāk daudz prasīts. Katru runājot par ziņojumu un sastādot ziņojumus, mums vienmēr rodas jautājums, kas ir taisnīgi, kas ir taisnīgs līdzekļu sadalījums. Mums ir jāpiedāvā taisnīgi risinājumi, un citos pantos es ir, er, esmu noteicis, ka ir jābūt pārejas laikam. Nevarētu būt tā, ka 2014. gadā, nu tagad viss uh, pilnīgi tiks uh, sagrauts, tiks sagraut iekšpriekšējie pamati, un mēs sāksim no nulles. Mums ir jāaizsargā arī šis um, lauksaimnieku eksistences pamats, mums ir jāpiedāvā šis drošības tīkls, lai paredzot pārējais laiku, mēs varētu um, nodrošināt gludāku pārēju uz šo jauno KLP. Protams, mums ir jāsaprot, ka eh, mēs nevaram visu to regulēt ES līmenī, bet ir jāparūpēs, lai dalībvalsts katra pat par sevi darbojoties varētu šo sistēmu ieviest. Un mēs to nevarētu apdraudēt. Piemēram, Vācijā arī visi nav pārliecināti par šādas sistēmas nepieciešamību, un ja ir 27 dažādas dalībvalsts, tad tas visu vēl vairāk sarežģīja. Papastankos kungs teica, ka mums vajadzētu mm, ņemt vērā to, kādas ir atšķirības starp lielajiem un mazajiem lauksaimniekiem visā Eiropas Savienībā. Mums ir jāpiedāvā risinājumi, un es arī savā ziņojumā rakstīju, ka ir atšķirības 27 dalību valstīs arī starp mazajiem lauksaimniekiem. Un Mēs te no Briseles neko nevaram spriest, mēs nevaram redzēt, ko dara katrs mazais lauksamnieks katrā nostūrī. Tādēļ tas ir jāatstāj dalību valstu pārziņā. Mēs varam tikai parādīt virzienu un dalību valsts pa ceļies pašas. Es uzskatu ka tagad, eh, ja man pārmet, ka es vēlos to visu veikt zem virsraksta birokrātijas mazināšanu, tiem cilvēkiem, kas man pārmeta to, es varu pateikt, ka mēs te nevaram likt arī uz virsrakstu ekoloģijas problemātika. Es teicu, ka nevienā pasaules uh, daļā, nevienā kontinentā neesmu redzējusi ilgtspējīgāku lauksaimniecības politiku kā Eiropas Savienībā. Uh, Protams, mēs visu varam uh, ieviest pirmā pīlārā, mēs varam atrast risinājumu. Nu, mums nevajadzētu pārāk attālināties citam no citu, un es ar nepacietību jau gaidu nākamās diskusijas. Esmu vairāk nekā pārliecināts, es ļoti labi pazīstu šo komitiju, tātad es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka mūsu mērķi ir vērsti pareizajā virzienā. Mums vienkārši tikai vajadzētu. Um, parūpēties par to, lai visi šie sānu celiņi tagad uh, pārietu vienā lielā plašā ceļā, kas mūs visus vest uz kopēju mērķi. Paldies! Paldies, Albert! Šķiet, ka jūs uh, ieguldāt lielu darbu pie šī ziņojuma. Es pateicos jums un pateicos visiem referentiem, ēnu referentiem. Es Domāju, ka mēs gal galā nonāksim pie kopīgas nostājas šajā jomā, par ko visi būs priecīgi. Tagad ķersimies pie pēdējā darba kārtības punkta, respektīvi iepazīstināšanas ar pētījumu par tēmu, kāda ir pieejamie līdzekļi Eiropas lauksaimniecības politikā. 15 un 16 punktu mēs varēsim pārcelt uz nākamo lauksaimniecības komitejas sanāksmi. Es domāju, ka mums vairs nav nekā tāda steidzama skatām, tāpēc mēs varēsim uh, diskutēt par šo svarīgo pētījumu. Es sveicu šeit ekspertu grupas dalībniekus, jo īpaši Dēvidu Bordekungu, Boldekungu. Viņš vada Eiropas vīdes politikas institūtu, un uh, viņi jau ir vairāk kārt piedalījušies sarunās ar šo komiteju, tad došu vārdu Baulika kungam, lai viņš iepazīstinātu mūs ar pētījumu. Un pēc tam viņš un viņa kolēģis arī būs uh, jūsu rīcībā, un jūs varēsiet uzdot viņiem jautājumus. Nu, Es ceru, ka visi tie deputāti, kurus interesē šis pētījums, paliks zālē. Dēvid, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies, ka uzaicinājāt mūs eh, šeit iepazīstināt deputātus ar mūsu pētījumu. Eh, es šeit pārstāvu eh, komandu, kas ir no RAIS nodibinājuma, no Eiropas vīdes politikas eh, institūta un no citām institūcijām. Pētījums vēl nav gluži pabeigts, tāpēc mēs priecāsimies par jūsu komentāriem. Es izteikšos īsi. Gan jau komitejas dalībnieki ir redzējuši izdrukāto prezentāciju, uh, Tāpēc eh, varbūt eh, jums būs kādi specifiski jautājumi. Komiteja ir lūgus mūs atbildēt par eh, noteiktiem jautājumiem. Pirmkārt, kāda tad ir, kādas tad ir šīs sabiedriskā labuma preces, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības lau, lauksaimniecības politiku, un kādas politikas stratēģijas darbojas šobrīd, un kādas mēs varētu vēlēties nākotnē. Uh, Es eh, pirmām kārtām vēlētos pievērsties šim pēdējam jautājumam, kas ir ļoti svarīgs debatēji. Tātad eh, pirmkārt, eh, kādas ir šīs sabiedriskā labuma preces? Mm, lai vienkāršotu savu darbu, es tagad nerunāšu par meža saimniecību, bet galvenie sabiedriskie labumi, protams, ir bioloģiskā daudzveidība, lauksaimnieciskās ainavas, kvalitatīvs ūdens, gaiss un augsnes, klimata stabilitāte. Te mums ir jārunā par lauksaimniecisko emisiju samazināšanu, kā arī uh, oglekļa nogulsnēšanos augsnē un citur. Ir arī citas sabiedrībai svarīgi aspekti, kas nav gluži vīdes aspekti. Eh, te ir jārunā par lauku teritoriju apdzīvotājiem, par eh, šo iedzīvotāju kopienu izdzīvot spēju, kas ir ļoti lielā mērā saistīta ar lauksaimniecību. Uh, Tālāk eh, jāpiemina lauksaimniecības dzīvnieku labturība, pārtikas drošība, eh, pārtikas piegādes ir eh, pieder pie privāto labumu kategorijas, bet runājot par pārtikas drošību, ir jāpiemina arī lauksaimnieku prasmes un citi aspekti, kas ir svarīgi nākotnē. Es arī vēlētos norādīt, ka ja mums izdodas izstrādāt politikas stratēģijas, kur rezultātā rodas um, sabiedrisks labums, mēs spēsim veidot arī kulturālu labumu, tostarp attiecībā uz uh, turismu. Cits labums ir sociāla rakstura, nodarbinātība, uh, tādu produktu ražošana, kas ir ar augstu pievienoto vērtību un ko augstu vērtē sabiedrība. Un mēs arī varētu piesaistīt investīcijas no teritorijām, kas ir ārpus lauksaimniecības teritorijām. Tāpat arī ļoti svarīga ir ārtava Eiropas kultūrā. Nākamais mums būtiskais aspekts ir jautājums, kuri no pašreizējās KLP pasākumiem veicina sabiedriskā labuma rašanos. No vienas puses mums ir pirmais pīlārs 40 miljārdi eiro gadā, un, ja mēs paraugāmies uz tiešajiem maksājumiem ap savienojumā ar savstarpējo atbilstību, tad uh, tiem noteikti būs nozīme sabiedriskā labuma veidošanā, un pirmajā pilārā ir specifiskāki pasākumi, kad ir pievienojums 68. pāns. Otrajā pilārā ir specifiskāki mērtiecīgāki pasākumi, kuros tiek mēģināts veidot sabiedrisko labumu, vīdes labumu, un eh, te nav runa tikai par regulāriem ikgadējiem maksājumiem, bet arī par investīcijām un tādiem pasākumiem kā apmācība, atbalsts lauksēmniekiem. Taču, neraugoties uz šiem pasākumiem, mēs ne tuvu nesam sasnieguši savus mērķus Eiropā, bioloģiskās daudzveidības jomā, klīmata pārmaiņu jomā, tāpat arī uh, nav uh, apmierinoša situācija attiecībā uz augšņu saglabāšanu, uz ūdens kvalitāti. Uh, Tāpēc eh, mēs uzskatām, ka attiecībā uz sabiedrisko labumu mēs neesam panākuši vēlamo situāciju. Runājot par to, kādus pasākumus varētu izmantot KLP ietvaros šo mērķu sasniegšanai, ir jānodala daži principi. Pirmkārt, ir vajadzīgi skaidri mērķi, tad ir vajadzīgi arī pienācīgi stimuli lauksaimniekiem šo sabiedrisko labumu veidošanā, un te varētu pielietot dažādu pasākumu kombināciju. Tāpat ir arī jābūt efektīvam veidam, kā šos pasākumus īstenot, ir jābūt pienācīgam finansējumam no KLP, esam īstenojuši, veikuši virkni pētījumu, uh, kur ir izpētīts, ka vajadzētu ieguldīt diezgan lielus līdzekļus, lai varētu nodrošināt uh, šo sabiedrisko labumu. Un tas ir ļoti būtiski kopējai lauksaimniecības politikai, ja sabiedriskais labums būs tās centrā, uh, tad ir jāpiemin apmācību un uh, konsultāciju pieejamību. Administrācijas jomā ir vajadzīgas atbilstošās zināšanas, uh, iespējas un dati, ir jāīsteno arī uzraudzības pasākumi un jādomā par stimulu un iniciatīvu reglamentēšanu. Līdz ar to mēs pietuvināmies pie jautājumiem, eh, kas tika pārunāti šajā komitejā jau saistībā ar Desakunga ziņojumu. Ir svarīgi, lai pasākumi būtu vienkārši saprotami zemniekiem, tāpat arī efektīvi, ļoti precīzi attiecībā uz vides mērķiem un jūtīgi attiecībā uz pārmaiņām situācijā. Mēs nevaram piemērot universālus risinājumus visiem vides aspektiem. Ja mēs varam izvairīties no vienas tonnas metāna vai CO2 emisiju, labi, tad uh, darīsim to. Ja mūsu mērķi ir citādāk, tad vajadzīgi atkal citi pasākumi. Mēs nevaram izmantot vienu receptu visām kaitēm. Un, lai panāktu efektivitāti, ir vajadzīgi mērķtiecīgi, saprātīgi, efektīvi uzraudzīti pasākumi ar atgriezenisko saiti. Tam būs vajadzīga plānošana, programmas, administratīvais darbs, un dalību valstu un reģionālajām administrācijām ir jāsaprot, kas tām darāms, un to rīcībā ir jābūt vajadzīgiem datiem un konsultācijām. Un te nu ir atkal jāpiemina otrais pīlārs. No vienas puses mēs mēģinām panākt to, ko mēs varam ar samērā vienkāršiem pasākumiem, kas varētu būt Eiropas līmenī, bet no otras puses ir jāsaprot, ka mēs nepanāksim sabiedrisko labumu, ja nepielietosim mērtiecīgāku pieeju, un te mums varētu noderēt otrais pīlārs. Savā pētījumā mēs ierosinājām nodalīt dažus no pasākumiem, ko mēs varētu īstenot ar KLP palīdzību, sadalīt šos pasākumus trijās grupās. Pirmie, pirmā grupa, tur ir diezgan vienkārši pasākumi, kas attiektos uz gandrīz visām lauksaimniecībām Eiropā, un cerams, ka ikviena lauksaimniecība varētu gūt labumu no šīs pieejas. Šeit ir jārunā arī par ekoloģiskajām prioritārajām jomām, lauksaimniecisko ainavu saglabāšanu un arī lauksaimnieku aptaujāšanu par to, kā viņi pārvalda savas zemes, kā viņi pārvalda lauksaimniecībā izmantojamās vielas, un e, tas e, palīdzētu labāk nodrošināt sabiedrisko labumu. Un šos pasākumus varētu sasaistīt ar pirmā pīlāra tiešajiem maksājumiem. Otrā pasākuma grupa sabiedriskā labuma gūšanai ietver sevi tādus pasākumus, kurus var pievienot plašās Eiropas teritorijās, bet ne visur, piemēram, bioloģiskās ražošanas atbalstīšana, atbalsts eh, bioloģiskajām lauksēmniecībām, kur iespējams vajadzēs eh, sniegt eh, tādu daudzveidīgāku, varietāku atbalstu un šo pasākumu gadījumā eh, varētu pielietot kā pirmā, tā arī otrā pīlāra pieeja. Un treškārt ir pasākumi, kas ir ļoti lokalizēti, mm, ļoti mērtiecīgas sistēmas, kurām ir jābūt brīvprātīgām un kur vairāk piemērojama otrā pīlāra pieeja. Uh, tāda nu būtu uh, pieeja KLP saistībā ar pirmo un otro pīlāru, bet ir virkni citu jautājumu, ko es arī ātri skatīšu. Mums ir jāpanāk, lai sabiedriskajam labumam būtu efektīvs uh, likumdošanas pamats, kas varētu tikt piemērots visur. Mums būtu jāsaskaņo standarti lauksaimniecības un vides jomā, vajadzētu tikt galā ar atšķirībām savstarpējā atbilstībā un uh, arī saistībā ar maksājumiem par zaļajiem pasākumiem pirmajā pīlārā. Ir jātiek skaidrībā arī par to, uh, cik daudz mēs varam maksāt lauksaimniekiem par to, ka viņi ievēro savas saistības. Un mūsuprāt, ir būtiski arī, lai uh, otrā pīlāra ietveros tiktu piešķirti zināmi līdzekļi, kas stimulētu dalību valstis tērēt zināmu daļu no to līdzekļiem vides un sabiedriskā labuma jomās. Visu beidzot runājot par lauku apdzīvotības un sociālajiem mērķiem, uh, Tiem ir jābūt lokalizētiem pasākumiem ar teritoriālu pieeju, tie ir jāīsteno galvenokārt ar otrā pīlāra modeļa palīdzību. Ir jāsaprot arī, ka mēs nevaram pievērsties visam un jebkādam sabiedriskajam labumam, ja mēs eh, mēģināsim piemērot KLP ļoti mazām lauksaimniecībām, tad KLP kļūs pārāk birokrātiska, ir jāmēģina nodrošināt iespējami vienkāršotu sistēmu mazajām lauksaimniecībām. Te jūs redzat uh, schēmu un uh, mēģināšu jums sniegt priekšstatu par iespējām, kas uh, šeit pavērs. Mums būs jāmēģina rast līdzsvaru. Uh, starp aspektiem, ko varētu iekļaut pirmā pīlāra pieejā un otrā pīlāra pieejā. Daži no mūsu priekšlikumiem daļai pārklājas ar abiem šiem pīlāriem, piemēram, attiecībā uz ainaviskajiem aspektiem, uz vīdes prioritātēm vai attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību, kas var piederēt, varbūt piederīgi gan pirmajam, gan otrajam pīlāram, bet jebkurā gadījumā būs vajadzīga vietējās administrācijas kapacitātes palielināšana, konsultācija iespējas, ir jābūt arī uh, efektīvai ziņojumu sniegšanas sistēmai ar komisijas palīdzību un arī izpētē, kuras pamatā ir vides noteikumi. Tad vēl ir jārunā par ļoti sarežģīto līdzfinansēšanas jautājumu. Ikreiz, kad eh, nonākam saskarē ar politikas stratēģijām, kas varētu sniegt lielāku sabiedrisko labumu, eh, ārtava no Eiropas Savienības budžeta kļūst mazāk, un tas ir ironiski. Dalību valstis nevēlas tērēt daudz līdzekļu otrā pīlāra pasākumiem. Mēs vēlamies izvairīties no situācijas, kad finansiāli apsvērumi virza šo politisko dilemu. Mums ir jārūpēs par to, lai politiskās stratēģijas kalpot īstiem politiskiem mērķiem. Mēs nedrīkstam visu virzīt ar līdzfinansējumu noteikumiem. Mums ir jābūt drosmīgiem ilgtermiņā un jārūpējas, lai šie pasākumi kalpotu sabiedrības un Eiropas interesēm. Visu beidzot, mēs nevaram panākt, veicināt visus sociālos sabiedriskos labumus un vīdes sabiedriskos labumus tikai ar kopējās lauksaimniecības politikas palīdzību, ir jāiesaistās arī struktūra fondiem un citām Eiropas Savienības politikas stratēģijām, ir jāiesaista arī tirgi, tāpat arī ir privātie dalībnieki, kas uh, sāk uh, sniegt atbalstu lauksaimniekiem, kā piemēram ūdens resursu apsaimniekošanas uzņēmumi. Mums tāpat ir vajadzīgas inovācijas un tehnoloģiskā attīstība. Sabiedriskais labums neatiecas tikai uz ekstensīvām mm, lauksaimniecībām, tas attiecas arī uz lielām un tehnoloģiski attīstītām lauksaimniecībām. Mums ir jāapzinās arī, ka lauksaimniecības attīstību virzīs arī enerģētikas politika, uz kuru vairs neatiecas KLP, Un, ja mēs vēlēsimies ilgtspējīgu un noderīgu rezultātu, tad vajadzēs saskaņot KLP diezgan uzmanīgi ar šīm citām politikām. Tāpat arī pārtikas nozars mazumtirgotājiem ir ļoti būtiska loma. Galīgais vēstījums attiecībā uz šo pētījumu ir tāds, ka, mūsuprāt, ir iespējams izstrādāt efektīvus pasākumus, lai sniegtu sabiedrisku labumu, Daži no šiem pasākumiem nebūs savietojami ar vienkāršošanas pieeju, un tiem būs vajadzīga mikro līmeņa pieeja, bet mēs labprāt uzklausīsim jebkādus jūsu komentārus un noskaidrosim jūsu skatpunktu uz šo pētījumu. Labi, jums vārds, Albert. Mr. Desma gave you the floor. Eisa kungs, jums vārds. Nē, nē, nu, kāpēc problēma. Jā, fin dank. Eh, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti pateicīgs par šo eksperta uzstāšanos, un man pat tiešām ir liels sarūktinājums, ka daudz kolēģi vairs nav zālē. Domāju, ka ņemot vērā uh, diskusijas par KLP nākotni, arī šie jautājumi kļūst aizvien aktuālāki. Un es būtu patiešām ļoti priecīgs, ja vairāk kolēģu piedalītos šādos svarīgos semināros. Un, manuprāt, dažreiz tad, eh, rodas arī tādas zināmas izpratnes grūtības, tad, kad mēs gatavojam ziņojumus. Un kā izvairīties no tā, uh, lai netiktu jaukta, jaukts pirmais un otrais pīlārs. Es biju nedaudz eh, nu, pārsteigts par šo attēlu, kas īsti bija domāts ar to eh, otro pīlāru, to resno otro pīlāru, kas bija pa vidu abiem uh, pīlāriem. Mums vajadzētu lielāku skaidrību, lai mēs labāk varētu diskutēt. Paldies. Mr. Agnew? Aņokungs. Jā, man ir pāris jautājumi. Viens ir tāds prognozējams jautājums. Jūs sakat, ka lauksaimnieki sniegs sabiedriskos pakalpojums, ja viņi samazinās uh, emisija. Šeit pa, parasti tiek domāts uh, oglekļa dioksīds un metāns, bet ja, mēs, ja jūs gribat samazināt metāna emisijas, tas nozīmē, ka tiek jāsamazina atgramotāju lopu skaits visā Eiropas Savienībā, un tas ir kaut kas neiedomājams. Tātad vienīgais veids, kā uh, lauksaimnieks varētu izpildīt prasības uz, attiecībā uz uh, sabiedriskā labuma uh, sniegšanu, ir samazināt lielopu skaitu. Otrs uh, veids nodrošināt, lai bioloģiskā lauksaimniecība paliek bioloģiskā lauksaimniecība. Šo nozari uz priekšu virza patērētāju pieprasījums. Patērētāju pieprasījumam ir kādās platībās tiek audzēti uh, ekoloģiskie produkti. Ja jūs to nosakat administratīvi, tas nozīmē, ka parādīsies lielāks piedāvājums tirgu un cenas ies uz leju, un tas nozīmē, ka zemnieki iznāks ļoti, nonāks ļoti neizdevīgā situācijā. Uh, Un, ja mēs mākslīgi centīsimies saglabāt šīs platības, mēs izdarīsim lāču pakalpojumu bioloģiskai lauksaimniecībai. Äh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Saka Jārkungs. Paldies pētījumu veicējiem. Tas ļoti labi sasaucas ar uh, Deisa kunga ziņojumu. Es esmu to tiešām ļoti pateicīgs par sniegto informāciju, jo jūs ļoti labi iepazīstinājāt arī ar konfliktu situācijām. Mēs mēģinam veikt lauksainiecības reformas, un, protams, mums ir jāparūpējas par sabiedriskas nozīmes preču ražošanu, un mēs šeit runājam arī par šo zaļināšanas faktoru. Uh, Es jau dzirdēju trīs galvenos argumentus šajā pētījumā. Mēs eh, arī ļoti daudz par tiem esam domājuši. Mēs varam teikt, jā, mēs to atzīstam, mēs to arī vēlamies. Mēs vēlamies, lai Eiropas lauksaimnieki eh, ražotu pārtiks produktus pirmām kārtām. Un mēs vēlamies, lai viņi ražotu vispārējais nozīmes eh, produktus. Uh, Bet te ir trīs problēmas, un eh, jūs uz tām norādījāt arī savā, savā pētījumā. Pirmā problēma, ja mēs vēlamies to visu ņemt vērā, veicot uh, lauksaimniecības reformas, tad mums ir par to arī jātērē līdzekļi, bet tas nedrīkst novest pie tā, ka lauksaimnieks eh, tiks pakļauts pilnīgi jaunam ziņošanas un kontrolas mehānismam. Tātad jūs teicāt, ja mēs to ieviesīsim, būs jābūt eh, paziņošanas un kontrolas mehānismam, bet mums jau ir divi mehānismi. Tātad viens tika ievietots eh, savstarpējās atbilstības sistēmā. Nu jā, lauksaimnieki to jau pazīst un varētu teikt, ka to tā kaislīgi mīl. Un otrais kontrols mehānisms ir paredzēts otrajā pīlārā runājot par vides programmām. Vēlējos pavaicāt, vai visu esmu sapratis pareizi. Nē, īstenībā tā. E, tā tad, kur jūs redzat šo mehānismu? E, runājot arī par um, vispārējais intereses uh, produktu ražošanas zaļināšanu. Otrā problēma. Ja mēs to visu ievietojam otrajā pīlārā, Ir dažas dalību valstis, kurām nav līdzekļu līdzfinansējumam. Tā tad pirmajās pīlārā tas eh, tam varbūt būtu atbilstošāk vieta, jo tur nav nepieciešams līdzfinansējums. Un kā jūs to iedomājaties, varbūt to varētu ievietot otrā pīlārā bez līdzfinansējuma, vai uh, jums šķiet, ka tas varētu būt pietiekam labs risinājums? Uh, mēs varētu šos pasākumus tātad ievietot arī uh, teorētiski otrajā pīlārā. Un trešā problēma, kas mani kas varbūt tik daudz neatiecas uz jūsu veikto pētījumu. Jūs ļoti labi ieskicējāt šos pasākumus, teicāt, ka ir pasākumi, kas ir nepieciešami visiem un kurus var veikt visi. Otrām kārtām ir tāda veida pasākumi, kas ir gan, gan, un trešā veida pasākumi ir ļoti īpaši. Bet mm. Eiropas Savienībā pastāv vēl viena iespēja. Proti, ka otrā pīlāra ietvaros dalība valstis uh, vides programmas izmantos ļoti atšķirīgi. Un uh, atgriežoties pie Alberta Desa ziņojuma, es varu teikt, ka mēs esam noraizējušies. Nedrīkst pieļaut to, ka ar jaunajām programmām, jaunajām zaļināšanas programmām mēs uh, iznīcināsim jau uh, tādas uh, aprobētas programmas, vides programmas, kas jau pietiekam labi darbojas. Būtu patiešām ļoti neveiksmīgi uh, ja mēs mēģinātu teikt, ka lauksaimniekiem visi, visiem ir jāveic uh, zaļināšanas uh, programmas, viņi tur saņem varbūt 60 uh, eiro par hektāru, bet uh, tad atsakās no citām programmām, par kurām varbūt nemaksā tik daudz. Vēlējos pavaicāt, vai jūs arī šeit redzat tādu sajaukšanās risku, ka varētu sajaukties jaunie zaļināšanas pasākumi ar jau ieviestajiem pasākumiem? kas tika ieviesta saskaņā ar otro pīlāru. Paldies! Grazie, onorevole Jar. Adesso onorevole Megines. Marian. Kad vārds Marianai Meginesai. Paldies, priekšsēdētāji. Jūsu uh, vietu vienmēr kāds ieņem. Man prieks, ka esat atkal atgriezies pie mums. Pa, pateicos uh, ziņojuma autoriem, un es īpaši gribētu runāt par 7. un 8. slaidu. Es domāju, ka te mums vajadzētu iedziļināties vairāk. Te ir septītajā teikts, ka uh, savstarpējā atbilstība un šie maksājumi nodrošina sabiedriskā labuma preču lab, ra, uh, ražošanu. Es nezinu, vai tā tas tiešām atbilst patiesībai. Ja mēs salīdzinām sabiedrisko labumu, ko nodrošina lauksaimniecība, bioloģisko daudzveidību, vides un augsnes aizsardzību, varbūt mums vajadzētu padziļināt, izvērtēt jautājumu par budžeta finansējumu. Un tagad astotais uh, slaids. Jūs runājāt par pietiekamiem budžeta resursiem visiem. Uh, var jābūt, ka tiem pietiktu, bet mums jāatcerās, ka budžeta situācija ļoti sarežģīta. Tālāk uh, mēs arī uh, iepriekš esam runājuši par uh, konsultācijām un apmācību un par atbilstošiem pakalpojumiem. Un varbūt domājot par KLP reformu, mums vajadzētu padomāt arī par uh, konsultāciju un apmācības pakalpojumu sniegšanu mm, lauksaimniekiem, jo dalība, atsevišķās dalību valstīs šāda pasākuma finansēšana ir pārtraukta. Un mums būtu jātērē milzīga naudas summa sabiedriskā labuma pakalpojumu nodrošināšanai, un šeit atkal vajadzētu komentēt komisārs Potočņiks pie piekrīt tam, ka uh, zemnieki visefektīvāk un lētāk sniedz šādus vidus aizsardzības pakalpojumus. Ekspertiem mums būtu jāmaksā daudz vairāk, un es gribētu aprēķinu šeit redzēt, kādu vērtību dod KLP vides aizsardzības jomā. Es domāju, ka šāds pētījums mums būtu bijis nepieciešams jau pirms diviem gadiem, jo tad sarunas bija ļoti sarežģītas, bet nu labi, ka tāds mums vispār ir. Paldies, Marian! Un tagad uzklausīsim mūsu referentus, kuri vēlas uh, tagad uzstāties. Koredo. Tātad trīs punkti. Pirmais par metāna e, emisijām. Es apsveicu šo jautājumu, jo metāna problēmas apjomi uh, nav līdz šim ņemti vērā runājot par klimata uh, pārmaiņu apkarošanu. Mēs esam vairāk runājuši par CO2, nevis par metānu. Šajā gadījumā pirms uh, ir pabeigtas sarunas par reformām. Eh, neko daudz mēs droši vien nepanāksim, jo tā ir sarežģīta problēma, bet varbūt parlaments varētu rosināt komisiju izvērtēt šo jautājumu jau sākot to darīt tūlīt, jo tā ir ļoti kompleksa problēma. Līdz šim mēs esam domājuši par biodegvielas ražošanu, piešķirot papildus ienākumus lauksaimniekiem, īsti neizvērtējot ietekmi uz vidi, bet varbūt mums vajadzētu tagad domāt par stimuliem lauksaimniekiem, lai viņi varētu e, veikt integrētu ciltslietu darbu e, lopkopībā. Uh, un arī domātu par uh, emisiju samazinājumu, atkritumu apjomu samazinājumu un integrētiem jautājumiem. Es domāju, ka šī politika ir ļoti integrēta un sarežģīta. Mums ir nepieciešama atbilstoši finansiālie stimuli, ir jāizstrādā tarifi energoresursiem un citiem, tirgus atbalsta pasākumi, nepieciešami tādi kā zaļie certifikāti, un citi regulējoši elementi, kas palīdzētu šo problēmu atrisināt. Tālāk mm, jautājums par bioloģisko lauksaimniecību. Ir taisnība, ka dažās valstīs tā ir sabrukusi, piemēram, Vācijā. Uh, Vides, eh, ne, lauksaimniecības ministra Kūnās te teica, ka savā laikā, ka bioloģiskajai lauksaimniecībai Vācijā jāsasniedz 20%. Tas bija bezatbildīgs paziņojums. Un, jā, tas bija eh, šis Jo patiesībā eh, sasniedzot 20% robežu būtu bij, ir vairāk eh, saražots bioloģisko produktu nekā tirgu ir pieprasījumu. Un ja tirgu nav pieci, pietiekams pieprasījums, tad uh, ražotāji bankrotēs un tas uh, patiesībā kaitēs bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai. Uh, Mums, protams, ir katreiz jāapzinās, kādas ir mūsu īstenotās politikas sekas. Un pēdējais jautājums par konsultāciju dienas. Es piekrītu Merijai, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs varam runāt par finanšu stimuliem. Tas ir labi bez šādiem stimuliem. Uh, lauksaimnieki nedarīs to, ko no viņiem prasa, vai tas ir obligāti vai nav, ja nav šādu stimulu. Uh, bet ir arī jautājums par konsultācijām. Mēs nevaram prastīt no zemniekiem, lai viņi mainītu ražošanas veidu un darītu jaunus lietas un sniegtu sabiedriskā labuma pakalpojumus, nezinot, kā tas viss ir izdarāms. Viņi negrib uh, nonākt bankrota situācijā un zaudēt visus savus ieņēmumus tā, šādas uh, konsultācijas uh, varbūt nav garantija, bet tas ir atbalsts. Uh, mēs palīdzam mainīt ražošanas veidu bez bankrota riska. Kā Dēvids norādīja, sabiedriskā labuma preces, ja mēs prasām tādus uh, papildus, tad šis jautājums būs sarežģītāks. Mēs, protams, varam runāt par administratīvo vienkāršošanu ik pēc piecām minūtēm, bet patiesībā situācija sarežģīsies, un tas mums ir jāapzinās. Un jautājums, kā tad mēs tagad varēsim vienkāršot šo sistēmu? Ja sistēma būs sarežģītāka, tad tā pašā laikā mums ir uh, kā kompensācija jārod iespēja kaut ko vienkāršot. Un šeit rodas jautājums par konsultācijām, uzraudzību un kontroli. Šobrīd uh, lauksaimniekiem ir jāsaskaras ar biežām inspekcijām, un ja šī sistēma nemainīsies, tad lauksaimnieks zaudēs daudz laika birokrātisku prasību dēļ. Protams, varētu kritizēt šādu pieeju, bet es domāju, ka varētu būt tāds orģināls risinājums apvienot uh, pāraudzības pasākumus un kontroli pirmajā un otrajā pīlārā vienā pašā inspekcijā un vēl pievienot klāt konsultācijas. Jā, protams, lauksāniekiem nepatīk šīs kontroles uh, inspekcijas vai pāraudzības inspekcijas. Uh, bet viņam varētu patikt konsultantu apmeklējumi. Viņi varētu pateikt, kā kaut kas varētu būt nepareizi. Ja kontrolieris konstatē, ka kaut kas nav kārtībā, tad vienīgais risinājums ir sodīt, bet tas nedod risinājumu. Bet ja šāda pāraudzība varētu palīdzēt novērst šādu situāciju, un mēs varētu iedrošināt lauksaimniekus, sniedzot konsultācijas, un tādēļ mēs varētu apvienot šādas inspekciju apmeklējumus. Varētu būt gan kontrolieris, gan pāraugs, gan uh, konsultants kopā šajā, šādās vizītēs piedalīties. Uh, konsultants, varētu teikt, pāraudzības un kontroles uh, pārstāvjiem, ka neveicot šādus pasākumus nevar sasniegt uh, nepieciešamos mērķus, un tad kontrolieris arī varētu no konsultanta kaut ko iemācīties par to, kā radušās problēmas risināt. Un tad lauksaimniekiem uh, būtu jāpiecieš laiku pa laikam tikai viena šāda vizīte attiecībā gan uz pirmo, gan otro pīlāru, kur būtu gan konsultanti, gan pāraudzītāji, gan kontrolieri. Un ja mēs nepiešķirsim papildu finansējumu konsultācijām, tad eh, tas, ko mēs eh, prasām attiecībā uz sabiedriskā labuma precēm, eh, būs neizpildāms. Paldies! Grazie, Korādo. Paldies. Korādo. David, tagad vārds tev. Paldies. Es ļoti lakoniski atbildēšu uz dažiem jautājumiem, uz kuriem neatbildēja Korādo. Tātad, kas ir šis trešais pīlārs pa vidu ab, abiem uh, pirmajiem? Deisa kungs uzdeva jautājumu. Mēs nepiedāvājam trešo pīlāru, ja tas nebija skaidrs tāpat. Uh, Mēs vēlamies šeit uzskaitīt dažus pasākumus, kas ir veltīti sabiedriskā labuma precēm. Tad eh, daži vairāk attiektos uz pirmo pīlāru un daži uz otro pīlāru. Ja jūs iepazīstaties ar komisijas priekšlikumu, viņi ir ļoti spilgti ieskicējuši to, kas ir uh, ievietots pirmajā pīlārā, kā mums pietrūks, mums pietrūks tādu detalizētāku priekšlikumu, ko varētu ievietot kurā pīlārā. Tieši tādēļ mēs vēlējāmies uh, uh, kaut ko sniegt no savas puses. Kādi varētu būt šie zaļināšanas pasākumi? Daži ir visai uh, vienkārši un vispārināti, lai tos varētu ievietot pirmajā pīlārā. Tā tad ir jāņem dažādi pasākumi, kas ir veltīti uh, sabiedriska labuma pakalpojumiem. Un, protams, to vajadzētu izpētīt uzmanīgāk. Mēs nerunājam tikai par politiskas un tehniskas dabas jautājumu. Īstenībā daži pasākumi ir jāveic ieviešot konkrētu administratīvo struktūru, un ja kaut kas nedarbosies, kā mēs vēlēsimies, tad tur iesaistīsies revīzijas palāta, un to mēs nevēlamies. Tagad daži citi jautājumi, tik uzdots jautājums par uzraudzību. Ja pasākumi būs mērķiecīgāki, tad tie ir jānovēro, novērošana attiecas uz otro pīlāru, un tas ir daudz labāk. Reģionālās politikas jomā jau ir iesakņojis šās konkrētas uzraudzības tradīcijas, bet ja mēs to vēlamies iekļaut pirmajā pīlārā, mums ir jāsaprot, kā tas ietekmēs uh, lauksaimniecības jomu. Savādāk mēs vispār nezināsim, kas tiek ražots. Runājot par līdzfinansējumu otrajā pīlārā, par to jau norisinās ilgstošas debates. Protams, mēs varētu parūpēties par to, lai šī politika tiktu finansēta ES līmenī. Vai to varētu darīt pietiekami efektīvi, vai mums vajadzētu piedāvāt vairāk naudas otrā pīlāra ietvaros. Jā, par to visu tiek diskutēts un ir citi, kas nevēlas, lai um, šī sabiedriskā labuma preču ražošana tiktu finansēta no otrā pīlāra. Vai te ir kaut Vai eh, pirmais un otrais pīlārs ir tikuši apdraudēti? Jā, tā tas ir, jo daudzi runā par uh, Eh, jauniem pasākumiem un runājot par otro pīlāru, ir jābūt daudz mērtiecīgākiem pasākumiem, bet ir daži pasākumi, kurus var ievietot pirmajā pīlārā. Bet mums tie ir ļoti detalizēti jāaprakst, mums ir jāsaprot, vai mēs tos varam ievietot vienā programmēšanas periodā, un mums ir jāsaņem vairāk informācijas no komisijas vai to var izvērtēt viena gada garumā, vai mums, vai ir atšķirība, vai mēs maksājam uh, um, lauksainiekam šogad vai nākamajā gadā, vai mēs runājam par saistībām viena gada garumā vai vairāku gadu garumā saskaņā ar pirmo pīlāru. Tie ir tehniskas dabas jautājumi, um, nevis simtprocentīgi politiski jautājumi, bet ir jāsaprot, vai parlaments. Uh, ņems vērā visu detalizētos atzinumus. Es domāju, ka attiecībā uz dažiem jautājumiem jūs to vēlēsieties. Tālāk runājot par budžetu, cik daudz līdzekļu nepieciešams. Ir teikuši, tikuši veikt neskaitām pētījumu, vienu no tiem veicām arī mēs, un tie pierāda, ja mēs vēlamies īstenot visus mērķus pietiekami efektīvi, un no šī mērķa esam pietiekami daudz attālināti Izmantojot dažādas brīvprātīgās schēmas, mēs varētu izmantot 30 miljārdus eiro gadā. Tātad. Mēs nerunājam par uh, budžet, tādiem ies, iespaidīgiem budžeta samazinājumiem KLP. Daži uh, ir nepareizi uztvēruši to, ka uh, sabiedriskā labuma preču KLP ir lēti finansējums KLP. Ja mēs vēlamies kaut ko sasniegt, ir nepieciešams finansējums. Es domāju, ka esmu atbildējis uz jautājumiem, kas īstenībā bija ļoti izcili. Paldies! Vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Jā, paldies. Es vēlējos piemetināt divas lietas, saka Korādo. Tā tad runājot par diviem pīlāriem sabiedriskā labuma preces ir jāplūko abos pīlāros. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ja mēs par šīm precēm runāsim tikai otrā pīlāra ietvaros, tie ir tikai 30 miljārdi. Ar šo summu mēs nevarētu paveikt pietiekam daudz. No otras puses nevajadzētu būt pārnesēji no pirmā pīlāra uz otro pīlāru, jo tas var radīt problēmas. Lauksaimnieki automātiski jūt, jutīs šos zaudējumus, ja visi līdzekļi no otrā pīlāra nenonāks pie viņiem. Uh, Bet tas uh, tāpat radīs arī problēmas ar uh, budžeta iestādēm. Viņi teiks, ā, jūs samazināsiet uh, līdzekļus pirmajā pīlārā, nu tad varbūt atdodiet daļu naudas atpakaļ dalību valstīm. Tādēļ vienmēr pastāv risks, ja mēs mēģinam naudu pārvietot no vienas kategorijas otrā tālāk. Mēs nevaram izvairīties no dubultošanās, no pārklāšanās pirmā, starp pirmo un otro pīlāru. Tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, ko mēs darām pirmā pīlāra ietvaros un otrā pīlāra ietvaros. Ja mēs runājam, piemēram, par vīdas pasākumu organizēšanu, par uh, Natura 2000 ūdens pamat direktīvu, Tas ir, tie bija visi komisijas priekšlikumi. Tas neradīs problēmas, bet ja komisija pateiktu, lauksaimniecības vides pasākumu daļai tiks finansēt no pirmā pīlāra, daļai no otrā. Nu, tā es viņiem novēlētu veiksmi, es teiktu, kā tad jūs to visu vēlties paveikt. Bet runājot par budžetu. Deivids eh, pilnīgi pareizi teica, mums ir uh, pietiekam daudz fi finansējumu, mums nav pietiekam daudz finansējumu, jebkurā gadījumā, lai finansētu viss, kas ir paredzēts sabiedriskas nozīmes preču finansēšanai Bet ja mēs vēlamies eh, piedāvāt pietiekami daudz stimulu mūsu uh, lauksaimniekiem, mūsu izvēlētā pieeja nebūs uh, efektīva. Bez tirgus mehānismiem mēs nevarēsim piedāvāt uh, pietiekam labus stimulus arī ekosistēmu īstenošanai. Mēs bez tirgus instrumentiem nevarēsim sasniegt nosprautos mērķus, kas attiecas uz sabiedrisku labumu precēm. Ir konkrēti

Ja, piemēram, eh, lauku reģionu eh, attīstītāji maksā kompensācijas, jo viņi nodara kaitējumu videi, un pēc tam banka to kā investīciju varētu piedāvāt lauksaimniekiem un runāt par ūdens apsaimniekošanu. Uh, Es ne, nedomāju, ka mēs varam vienkārši tagad pieņemt jaunas direktīvas un ka tas neradīs papildus izmaksas lauksaimniekiem. Nu, vienmēr jaunas direktīvas, jauna likumdiešana uh, nesa līdzi jaunas papildus izmaksas. Ja mēs runājam par uh, ūdens uzņēmējiem tādiem kā Vitel, viņi saka, lauksaimnieki, tev ir jādara tas un tas, lai ūdens saglabātos tīrs, un ja tu to izdarīsi, tad es tev došu naudu. Un ja nē, ja tu piesārņos šo ūdeni, ja tas būs netīrs, tad vitēli vienkārši noies uz gruntu un tad mēs vairs jums nevarēsim samaksāt. Ja jūs vēlaties <laughs> Ja jūs vēlaties tīru ūdeni, protams, lauksaimniekam tas izmaksā milzīgu naudu. Es, piemēram, lauksaimniekam maksāju kaut kādu summu, Vitel uzņēmums maksā lauksaimniekam konkrētu summu, viņš rūpējas par ūdens tīrību, tā Vitel kaut ko ietaupa, jo viņiem ir jā, pašiem jāizdod mazāk līdzekļu ūdens attīrīšanas iekārtām. Es te tagad pat nerunāju par emisiju tirzniecības schēmām un lauksaimniecības radītajām emisijām ir jādomā par kontraktiem, ko varētu slēgt ūdens uh, uzņēmumi ar lauksaimniekiem. Mums pietrūks finanšu un, ja nebūs pietiekami daudz uh, stimulu, un līdz ar to lauksaimnieki nevarēs uh, visus mūsu piedāvātos pasākums īstenot. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies uh, Davidam Baldakam un uh, Korādo Birolī Jūs esat uh, daudz darba veltījuši šim pētījumam. Eh, mēs uzklausījām ļoti daudz interesantu atziņu, un tās mums palīdzēs turpmākajā darbā. Vēlējos pateikties uh, eh, Paskūkungam no komisijas un daudziem citiem. Un, ja neviens neko vairs nevēlas teikt, es vēlētos beigt mūsu darbu. Šī bija divu dienu tikšanās un tiekamies nākamajā sanāksmē, kas notiks 2. maijā 3.00. Paldies!